Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, si vous le voulez bien. Dāmas un kungi, dargie kolēģi, sāksim šīs pēcpusdienas sanāksmi. Jūs redzat, ka no manis pa labi um, mēs uh, esam ielūguši um, viesus, viņi šeit ir ieradušies un uh, un uh, panos uh, man teica, ka viņu ļoti eh, saviņoja šies te apsveikumi, šī kartiņa ar parakstiem, ko mēs nosūtījām, tātad eh, mēs varam vienkārši mācīties no tā, ka pa ceļu ir jābrauc uzmanīgi un braucot ar motociklu, pat eh, ja jums ir taisnība un ja otrs uh, brauc ne tā, kā vajadzētu, tik un tā cilvēks var kļūt par upuri. Tātad visi būsim piesardzīgi braucot pa ceļiem. Es piedāvāju sākt mūsu sanāksmes, sanāksmi. To jau it kā teicu, bet pāriesim pie nākamā punkta. Vai ir kādam kādi komentāri par darba kārtību? Ja nē, tad eh, šīs sanāksmes darba kārtība ir pieņemta. Atgādināšu, ka Šī sanāksme tiek translēta tīmekļa vietnē. Informēju jūs arī par to, ka sanāksmju protokoli, sanāksmes protokols sēdē, kas notika 27. aprīlī, ir pieejams un tas varētu tikt tā uzskatīts par apstiprinātu, ja jums nav iebildumi. Labi. Tad tagad sāksim skatīt uh, eh, trilogu jautājumu un došu vārdu Andrēsam Švābam, kurš, eh, ja nemaldos, ir vienīgais uh, izdzīvojušais no referentu un ēnu referentu uh, grupiņas, kas strādāja pie šiem jautājumiem. Andrējas, vai tu varētu mums pastāstīt par trialogu, par mm, in vitro un eh, citām eh, medicīniskajām ierīcēm. Jā, es labprāt to darīšu priekšsādātāju kungs, jo atzinumu sagatavotāja Nora Bērā ir eh, nodevusi man savu darbu, un es esmu mūsu franču kolēģis sekotājs, un desmit trilogos un desmit ēnu referentu sanāksmēs man bija tas prieks piedalīties, un tāpēc uh, to nevajadzētu par zemu novērtēt, cik uh, daudz laika ir ieguldīts šajās jautājumos. Un uh, tieši tāpēc mums ir īpašs prieks, un man ir liels prieks, ka es varu uh, šeit runāt ēnu referentu vārdā iekšējā tirgus komitejā Un 25. maijā pagājušajā nedēļā ar komisiju un padomi mēs radām risinājumu trialogā, radām vienošanos. Runājot par medicīnas produktiem un in vitro tehnoloģijām, tur pāreja no direktīvas uz regulu nozīmē diezgan nozīmīgu uh, Uh, izmaiņu pārmaiņu procesu attiecībā uz likumdošanas ietvernosacījumiem, kas attiecas uz uh, veselības aprūpas uh, iekārtām, kas ir saistīti arī ar um, in vitro tehnoloģijām. Un tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka dalībvalstis un komisija, bet arī parlaments daudos punktos bija nepiekāpīgi, jo, kā jau jūs to zināt, Rošfāra kungs vēl no diskusijām iepriekšējā sasaukumā, uh, tad īpaši no jūsu valsts eh, eh, šis te eh, krūšu implantu skandāls bija iemesls, kāpēc tik liela uzmanība tika pievērsta šiem jautājumiem. Un toreiz mēs komitejā teicām, ka pārkāpumi pret likumu nevar tikt atrisināti pieņemot jaunas likumus, bet tie ražotāji, kuri ražo medzīnas produktus, kuri uh, apzināti neievēro likumus, eh, pret viņiem var cīnīties tikai ar kriminālu tiesību līdzekļiem, un tāpēc arī toreiz mēs bijām viensprātis, ka pārbaudas mehānismi nacionālajās iestādēs ir jāuzlabo, lai um, atsevišķiem ražotājiem iespējas eh, īstenot kaut kādas kriminālas aktivitātes un laist tirgu bīstamas produktus būtu pēc iespējas ierobežots. Uh, Un tāpēc es domāju, ka mēs varam būt uh, apmierināti par to, ka mums izdevās tirgus uzraudzību arī uh, veselības un medicīnas produktu jomā būtiski uzlabot tādējādi, ka ražotāju uzraudzība, jo īpaši, kad ir runa par augsta riska produktiem, uh, ka uzraudzība ir uzlabota. Un tomēr uzreiz gribu pateikt, ka šie uzlabojumi var iestāties tikai tad, ja Nacionālās tirgus uzraudzības iestādes sadarbojas tik cieši, kā to paredz Eiropas likumdevēji. Un tas attiecas arī uz minēto iestāžu stiprināšanu, jo tām būs uh, turpmāk jāpierāda, ka viņu pārbaudītāji ir kvalificēti pārbaudīt medicīnas produktus. Tas, būt, tas ir tāpēc, lai uh, nebūtu tā, ka uh, visas dalībvalsts tad uh, ir kompetences it kā visos jautājumos. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm būs vairāk jāsadarbojas. Piemēram, būs dalībvalstis, kuras uh, pārbaudīs īpaši kaut kādu vienu produktu grupu un citas, savukārt citus, citas produktu grupas, un tādējādi sadarbībā būs jāroda pievienotā vērtība. Jo toreiz, kad bija šis skandāls, tad vēl nebija tāda situācija. Vēl tiek paredzēta augsta riska produktu īpašus pārbaudas, jo uzraudzības e, procedūra augsta riska produktiem tika kritizēts, bet e, atsevišķās jomās, e, kur ir runa par bīstami vai ļoti invazīviem produktiem, ka tur būs vēl plašāks kontrols nākotnē. Iepriekšēja atļauja, kā toreiz parlaments prasīja, uh, jo arī toreiz parlaments eh, nepiekrita. Tātad tāda prasība nebija, bet eh, eh, es domāju, ka tomēr mēs esam panākuši pienācīgu drošību tiem produktiem, kas tiek laisti tirgu. Un tagad esam arī izveidojuši Eiropas implantu uh, certifikātu, kas uh, daudz vienkāršāku padara visu šo um, produktu izmantošanu gan ārstiem, gan pacientiem. Un arī tā sauktajiem pārstrādātiem medzīnas produktiem, kas ne visās dalībvalstīs ir pieejami, galu galā mm, izdevās panākt kompromisu attiecībā uz šiem produktiem, un eh, tomēr Eiropas komisija simtprocentīgi nav apmierināta ar šo kompromisu, jo tā saka, ka Eiropas uh, produktu saraksts, tāds negatīvais saraksts, kurus nedrīkst otraizai pārstrādāt, galu galā komisijai rada problēmas, ka tā uh, iespējams tikai ar novēlošanos eh, bīstamus, eh, atkārtot izmantotus medicīnas produktus varēs iekļaut šajā sarakstā, un tādējādi varbūt eh, ekstrēmos gadījumos varbūt saskarsies ar pārmetumiem, ka tā ir pārāk lēni reaģējusi. Un tāpēc komisija vilcinājās, vai piekrist šim kompromisam par medicīnas produktu atkārtotu izmantošanu un pārstrādāšanu, vai vispār piekrist tam visam, jo ja es pareizi saprotu, tad komisija tam negribētu piekrist, bet tā nevēlas arī traucēt kompromisam starp padomu un parlamentu. Un tāpēc es domāju, ka šis trialogs eh, beigsies ar kompromisu. Uh, kas prasīs piekāpšanos no visām pusēm, bet ar kur mums ir izdevies nodrošināt to, ka inovatīvie, inovatīvie um, medicīnas produktu ražotāji Eiropā netiks uh, apkraut ar pārāk uh, lieliem birokrātiskiem šķēršļiem. Uh, bet eh, ka tiks kontrolēts eh, tur, kur tas tiešām ir nepieciešams, kas ir jūtīgas jomas, kur tas skar pacientus, un tāpēc es eh, gribu uzsvērt, ka parlaments šeit ļoti konstruktīvi strādāja šajā likumdošanas procesā, un tāpēc es ceru, ka kolēģi šo kompromisu varēs arī atbalstīt. Paldies! Liels paldies, Švāba kungs! Mēs visi sapratām, ka tas bija ļoti svarīgs un jūtīgs jautājums. Šādos jautājumos nevar uh, darboties tā viegliprātīgi un uh, mums ir jāstrādā pamazām, uh, jāpanāk kompromis, pat ja tie nav pilnīgā pieņemam visiem, jo īpaši attiecībā uz tām iestādēm, kam ir uh, šie noteikumi vēlāk jāuzrauga. Vai ir kādi kolēģi, kas grib izteikties, uzdodot jautājumus vai komentējot to, ko Andrējas tikko teica? Dunk. Tā tad uh, izskatās, ka nē. Uh, tad es gribētu pateikties viņiem par paveikto darbu, kas, protams, vēl nav beidzies, pat ja zināmā meidā jau esam saņēmuši apmierinošu rezultātu. Ja piekritīsiet, tad pāriesim pie nākamā punkta, un eh, tas attiecas uz. uz ziņojumu par mehānisko transporta līdzekļu un to piekabju, kā arī tādu transporta līdzekļu paredzētu sistēmu sastādu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību. Un tas ir mūsu kolēģis Daniels Daltons, kurš ir referents par šo jautājumu, un šo pēcpusdienu mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar ieinteresētajām personām, un tāpēc esam ielūguši eh, runātājus pie mums, kuri izteiksies viens pēc otra. Uh, Es viņus prezentēšu, stādīšu priekšā, tad, kad došu viņiem vārdu, bet uh, vispirms, protams, lūkšu Daltonu kungam uh, sniegt mums nelielu ievadu. Um, lūdzu, Daniela. Well, thank you, uh, chairman. Paldies, priekšstādātāji. Ir eh, labi, ka mums tiešām tiek <clears throat> norganizēts beidzot šādas debats ar iesaistītajām pusēm, jo mums nav vairāk daudz laika, lai strādātu pie šī ziņojuma, un to arī ir pieminējuši dažādi referenti. Mums tiešām neparedzēt baig vairāk laika darba kārtībā, lai izrunātu šo ļoti sarežģīto dosie, un ir nedaudz sarūktinoši, ka eh, šis ir eh, pirmais jautājums darba kārtībā pirmdienā, pirmdienas sēdē, kad īpaši daudz kolēģi nav klāt. Es gribētu lūgt sekretariātu un uh, varbūt piestrādāt pie šī laika plānojuma darba kārtībā turpmākajam darbam. Kā jau tik norādīts, mums ir notikuši debats ar komisiju, bet ar citām iesaistītām pusēm neesam jautājumu izdiskutējuši. Es domāju, ka labprāt vajadzētu dot vārdu tātad mūsu viesiem, un pēc tam es izteikšos vēlāk. Paldies! Paldies, Daltan kungs, jā, jums ir taisnība divās lietās. Tik tiešām nepieciešams tekstu izskatīt tad, kad uh, deputāti ir klāt, bet nu tā nav sekretariāta vaina, ka deputāti nav klāt, tā ka. Uh, labi, tad došu vārdu tuliņ pēc bezkavēšanās uh, uz aicinātiem kolēģiem un gribētu lūgt neizteikties ilgākās sešas minūtes visus runātājus. Un vispirms Alberts Kloss, viņš pārstāv ACA Tā ir uh, asociācija, kas pārstāv Eiropas uh, auto uh, transporta līdzekļu, tātad mini autobusu un tam līdzīgu ražotājus. Klauskungs, jums vārds. Thank you for being invited here to speak. Paldies par uzaicinājumu būt šodien jūsu vidū. Tātad es esmu tehniskais direktors ASEA asociācijā. Tā kā laika man nav daudz, tad sākšu ar sekojošu paziņojumu. Mēs pozitīvi vērtējam šo priekšlikumu un atbalstam komisijas izvirzītos mērķus. Mēs arī piedzīvojam zināmas grūtības ar pašreizējo sistēmu, to nepieciešams labot, tomēr galvenais mūsu nozarei ir tāds, lai jaunie priekšlikumi būtu izmaksu ziņā efektīvi un neradītu papildus birokrātiju. Uh, priekšlikums mūsuprāt ir iespēja uh, mazināt uh, pašreizējās sistēmas sarežģītību, tāpat laikā stiprinot iekšējo tirgu transporta līdzekļu uzraudzības un apstiprināšanas jomā. Mēs esam identificējuši dažus kritiski svarīgos punktus. Divus šeit esmu uzrakstījis. Pirmkārtām, derīguma certifikātu limitētais derīguma termiņš 5 gadi, tas varētu kļūt apgrūtinoši nozarei, jo gan attiecībā uz OEM un uh, iestādēm, tātad abējādi tas var kļūt smagnē, jo šāds uh, tipveida apstiprinājums uh, attiec ne tikai uz visu transporta līdzekli, bet dažādām sistēmām, turpat vai 400 lielai, teiksim, smagajai automašīnai, dažādām sistēmām, un katru gadu, katrs 5 gadus to visu mm, kaut kā pārtaisīt, tas nav tik vienkārši. Un otra lieta - tipa apstiprinājuma un tirgus uzraudzības finansēšana, izmantojot nacionālo maksājumu. Mēs saprotam, ka ir dalībvalsts, kurām ir tāds neliels tipa apstiprināšanas bizness, teiksim, tikai pāris transporta līdzekļi tādā veidā tiek apstiprināti valstī, un viss šis sloks attiecībā uz tirgus uzraudzību ir viņiem. Tas nozīmē, ka izmaksas tik tiešām ir uh, milzīgas uh, šāda veida tipa apstiprināšanai, un uh, tas tā kā veicina šāda tipa apstiprināšanas labākās vietas meklēšanas Eiropas Savienībā. Un vēl viens komentārs. Tiek paredzēti dažādi darbību traucējuši pasākumi, piemēram, varētu tikt traucēt vai apstāties tirzniecība. tādām lietām, kas uh, varētu, kas rodas no tādām lietām, kuras varētu diezgan vienkārši administratīvi atrisināt. Tātad asē mēs, mūsu asociācija, mēs gribam strādāt pie risinājuma, nevis būt uh, problēmas sakne, un esam gatavi pārnāt visus konstruktīvos uh, priekšlikumus, uh, esam gatavi nākt klajā ar priekšlikumiem, kā novērst to, ka Uh, pašreizējo tipu uh, turpināt izmantošanu, ļauj apiet jaunās prasības un strādājam pie jauniem priekšlikumiem, kā finansēt tirgus uzraudzību, neradot uh, finansiāls atkarības, kas sagrožo līdzvaru tirgū. Un visbeidzot, esam gatavi sadarboties visos kritiski svarīgajos jautājumos, ko ir konstatējis parlaments un arī citas iesaistītās puses. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, Klauskungam. Un tagad bez kavēšanās došu vārdu Gerākam Mulleram, kurš uh, pārstāv uh, transporta līdzekļu tehniskās apskats uh, organizāciju, tā tad nodarbojas ar obligātajām tehniskajām apskatēm. Viņš ir politikas eksperts, tad vārds Miller kungam. Arī zī. Jums vārds. Godātais priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ka priekšsēdētājs ekspertu grupā par tīpa apsarinājumu CETA ietveros es gribētu jums šodien uh, stādīt priekšā mūsu atzinumu, pirmo atzinumu. Cita mēs komisijas priekšlikumu principā atbalstījām, jo tas ir pareizais veids, uh, kā tīpa apstiprinājuma procedūru nākotnē īstenot profesionāli. Uh, Un tomēr mums ir dažas piezīmes, un tās gribētu jums uh, īsi prezentēt septiņos punktos. Pirmais punkts ir tas, ka mums ir vajadzīga visā Eiropā vienota uh, īstenošana uh, attiecībā uz kopējām regulām. Piemēram, šeit jau vairākus gadus ir tā sauktais jaunais likumdošanas ietvers, un uh, Tas ļoti labi reglamentē sadarbības starp ražotājiem, pārbaudas organizācijām un pārpērētājiem. Un tāpēc mēs uzskatām, ka nav piemēroti, ka nākotnē tehniskie dienesti uh, tīpa apstiprinājuma iestādēs saņem šo uzdevumu, un mēs neuzskatām arī, ka tas ir pienācīgs instruments, lai ieviestu maksu par uh, pārbaudēm, ko veic tehniskie dienesti. Uh, Nedrīkst aizmirst, ka tehniskie komponenti, tas ir eh, tūkstošiem dažādas tehniskas detaļas, kas Eiropā ir atšķirīgām, ar atšķirīgām izmaksām dažādās dalībvalstīs, un praktiski to visu īstenojot eh, var rasties milzīgas birokrātiskas problēmas, milzīgs sloks, eh, lai šādas struktūras ņemt vērā. Mums piemērotāk šķiet uh, lai harmonizētu prasības un stiprinātu neatkarību, um, veidot Eiropā vienotus standartus, uh, un tos tad varētu detalizēti specificēt uh, un veidot tādu kā sarakstu, kurā būtu aprakstītas minimālās prasības tehniskajiem dienestiem, lai uh, Eh, to eh, neatkarību un kompetenci stiprinātu. Vēl viens piemērots līdzeklis būtu strikti nošķirt atbildību dažādiem spēlētējiem. Mēs šeit runājam par trešo pušu sistēmu. Mums ir atzīšanas iestādes, mums ir tehniskie dienesti, mums ir automašīnu ražotāji, un visas šīs trīs puses būtu skaidri jānošķir. Uh, lai nebūtu, nebūtu tā kā šobrīd, ka kāda um, certifikācijas jeb atļauju izsniegšanas iestāde darbojas arī kā tehniskais dienests. Vēl mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīga visaptvaroša tirgus uzraudzība, un tas ir attiecināms uz visu uh, automašīnas dzīves ciklu, ne tikai izsniedzot tipu apstiprinājumu. Un šeit ir jākonkretizē piemērošanas joma, uh, un arī ražošanas atbilstība un eh, darbības atbilstība eh, ir jāpārbauda neatkarīgām trešajām iestādēm. Vēl viens svarīgs punkts ir eh, obligātā testēšana, kas attiecas uz programmatūru automašīnās, jo īpaši domājot par automatizāciju braukšanas procesos, nākotnē būs aizvien svarīgāk detalizēti pārbaudīt uh, automašīnas programmatūru un programmatūras stāvokli, lai šeit novērstu manipulācijas iespējas. Jo īpaši um, tirgus uzraudzībā mūsuprāt svarīgs instruments ir periodiskā automašīnu uzraudzība, ja pārbaudīšana, un šeit ir jāsasaista uh, tipa uh, pārbaudē, uh, jau jānosaka kritēriji, un tad, kad uh, tiek pārbaudīta automašīna tās lietošanas laikā, tad ir jāņem vērā šie kritēriji, lai var to novērtēt, un tāpēc jau pašā sākumā uh, tīpa apstiprinājuma procesa laikā ir jānosaka pārbaudas procedūras, kādas ir jāveic, lai nodrošinātu uh, drošumu un uh, vidas aizsardzību. Un vēl viens punkts uh, ir tas, ka jānosaka, uh, ka šādas pārbaudas, kas katru uh, gadu miljoniem notiek Eiropā, ir jāīsteno ne uh, izjaucot automašīnu, jo savādāk uh, patērētiem tas vairs nav apmaksājams. Un pēdējais punkts ir tās augtais koordinācijas fórums. Mums ir jānodrošina, lai e, visiem spēlētājiem nākotnē, ne tikai starp uzraudzības iestādēm vai komisiju, bet arī e, tehniskie dienesti tiktu iesaistīti šajā e, regulārajā informācijas apmaiņā un lai uh, tiek izmeklēti gadījumi, kad ir kādas aizdomas vai um, kādas problēmas, lai um, būtu pārbaudas, ja kāda tehniskie dienesti pienācīgi nestrādā. Tātad eh, mums Eiropā ir jāharmonizē standarta attiecībā uz tehniskajiem dienestiem, kas tos varētu pacelt augstākā līmenī, pat ja uh, sekas būtu tādas, ka daži tehniskie dienesti tad šos pakalpojumus vairs nevarētu nākotnē piedāvāt, ir jādod uh, pieeja programmatūrai, tas ir svarīgs punkts. Un, uh, Um, pārbaudas uh, prasību iekļaušana periodiskajās tehniskajās pārbaudēs. Paldies! Merci beaucoup. Jā, paldies! Mēs tik tiešām redzam, ka šis uh, jautājums ir strateģiski svarīgs šobrīd, ļoti aktuāls. Un nākošajam došu vārdu Jakobam Bangsgardam. Viņš ir ģenerāldirektorāts. direktorāts direktor, ģenerāla direktors uh, FIA uh, Automoto federācijā. Nu, viņš pārstāv, uh, varētu teikt, sektoru kopumā, ne tikai tehniskās pārbaudas saistībā tātad ar visiem um, automoto aspektiem. Jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, cienījamie kolēģi, deputāti. Paldies, kā esat uzaicinājuši man uz šīs dienas sanāksmi. Esmu FIA atbildīgs par automoto darbībām tuvējos austrumos, arī Āfrikā, Eiropā, un šobrīd runāju mūsu 75 mobilitātes klubu vārdā, pārstāvot apmēram 337 miljonus mobilitīju lietotājus. Patērētājiem ir tiesības uz precīzu informāciju par produktiem, ko viņi pērk, un par degvielas patēriņu transporta līdzekļiem, kas nevienmēr tā ir, kā mēs zinām. Uh, Mēs zinām, cik svarīga ir mūsu sabiedrības ilgspējīga attīstība, un mobilitātes sektoram tur ir milzīga nozīme. Un kā šī dokumenta pārskatīšana varētu dot savu ieguldījumu? Mēs varētu uzlabot tīpa apstiprinājumu sistēmu un varētu ieviest arī atbilstošu tirgus uzraudzību. Pirmām kārtām tīpa apstiprinājuma sistēma nosaka kopīgas eh, prasības eh, drošībai un videi, tā nodrošina savstarpēju tipa apstiprinājumu atzīšanu un uh, brīvu pārvietošanos automoto produktiem. Pašreizējā tipa apstiprinājuma sistēma balstās uz uh, vienotā tirgus principu. Tā ir uzlabojusi tirgus drošību, uh, ceļu drošību, bet vidas ziņā nav devusi gaidīto. Pieredze rāda, ka ir tiešas eh, finansiālas saiknes starp eh, ražotājiem un eh, tipu apstiprinātājiem, un tas var kropļot tirgu. Atsevišķu komisijas mākslas noteikšana varētu tātad nodalīt šīs struktūras. Tāpat laikā priekšlikumi ir jāpieslīpē, lai nodrošinātu efektivitāti un arī efektivitāti izmaksiņā. Komisija un dalībvalsts šobrīd tātad ir ierosināts, ka tās var noteikt administrīvos sodus. Uh, Eh, ir nepieciešams skaidrs atbildības jomas, lai aizsargātu patērētājs eh, no tā, ka viņi saņem neprecīzu informāciju pār iegādātiem produktiem. Eh, piekļuve datiem, atbilstības apstiprināšanai un programmatūras apstiprinājumiem ir jābūt pieejamai informācijai, lai varētu nozīmēt neatkarīgu testētāju, un tā tad tie dod vēl papildus uh, garantijas pārbaudas un nodrošināt, ka pietiekama un uh, uzticama informācija ir pieejama patērētājiem. Tālāk par tirgus uzraudzību. Vēsture jau ir pierādījusi, ka ir nepieciešams uh, panākt vairāk verifikāciju, kadreiz transporta līdzeklis ir nonācis tirgū kopā ar saviem locekļiem, kas ir aktīvi iesaistīti drošības un vides snieguma testēšanā. Uh, Mm, strādājam pie tā. Mēs gribētu, lai uh, tiktu veikt atbilstoši fiziskie testi gan dalību valstīs, gan uh, Eiropas Savienības līmenī. Informācija, kas nepieciešama testēšanai, jādod uh, pieejama tā, lai arī neatkarīgs trešās puses testēšana varētu par brīvu un bez kavēšanās šo informāciju saņemt. Neatkarīgi kādām organizācijām ir jāveic šādus testus, un tām jādod iespēja arī uh, Uh, informēt par tiešo tiesību sargājušās iestādes ir nepieciešams. Patērētājiem nepieciešama caurskatām informācija par uh, tirgus uzraudzības darbībām. Un uh, vēl pēdējais komentārs šodien. Transporta līdzekļi iet jaunā ērā ar jaunu automatizācijas pakāpi un pašreizējiem tipu apstiprinājumam vajadzētu nodrošināt piekļuvi remontiem nepieciešamai informācijai. Uh, Uh, komunikācijas uh, iespējas uh, transporta līdzekļiem. Tas arī mainīs konkurenci starp um, pakalpojumu sniedzējiem un datu aizsardzības jomā. Mēs aicinām parlamentu, kas pārstāv Eiropas patērētājs, nodrošināt, lai pietiekami atbilstības pasākumi tiktu īstenoti pēc iespējas ātrāk. Paldies! Merci beaucoup. Paldies! Paliek vēl divi runātāji šajā panelī, divas dāmas. Došu vārdu Silvijai Gocet, kas pārstāv Afkāru, kas ir automobīļu brīvas labošanas asociācijas pārstāvi. Tātad jūsu organizācijas uh, Eh, nosaukums jau kaut ko izsaka, bet tā tad uzklausīsim, kāds ir jūsu domas par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, cienījamie eh, parlamenta deputāti, paldies par man dot iespēju pārstāvēt un, un paust mūsu pozīciju šeit. Mūsu prezentācija Eh, galvenokārt vērsīs uzmanību uz eh, informāciju par automobīļu labošanu un uzturēšanu apkārt. Kā jūs redzat šeit slaidā, ir alianse eh, brīvām automobīļu remontam. Tā tika izveidota 97. gadā, un tur ir um, apvienot dažādi, dažādas iesaistītās puses, um, arī patērētāji, un tāpat arī automoto industrijas, pēcpārdošanas tirgus, pārstāvi, dažādi rezerves daļu eh, pārdevēji, tāpat arī publikāciju veicēji un arī Cekrā federācija, piemēram. Mēs eh, cenšamies veicināt efektīvu komunikāciju eh, rezerves daļu tirgū, tāpat nodrošinot apkopi un remontu, nodrošinot godīgu piekļuvu tehniskajai informācijai. Neatkarīgs pēcpārdošanas tirgus nodarbina apmēram 3,5 miljonus uh, cilvēku, tūkstošiem uzņēmumu, un šie galvenokārt mazie un vidējie uzņēmumi ir uh, elementi visā automoto nozarē. Uh, tie veic uh, remontu pakalpojums 284 miljoniem patērētāju visā Eiropas Savienībā, apmēram 3,5 miljoniem cilvēku tipveida apstiprināšanas regulējums um, nozīmē, ka tiks konsolidēts pašreizējās uh, normas pār uh, uzturēšanas un uh, remonta uh, norādēm un uh, citiem dokumentiem, bet uh, mans pirmais vērojums ir tāds, ka ir izlaist ļoti nopietni elementi, piemēram, atsauce uz standartizēto BD, piemēram, uh, Šis fiziskais konektors eh, tāpat laikā ir galvenais komunikācijas eh, kanāls visiem eh, uz un no transporta līdzekļa, tāpēc šī, šis standartizētais datu novads posms ir jāieliek atpakaļ. Tāpat arī programmēšanas standarti pasažieru transporta līdzekļiem, kuriem ir nepieciešama programmatūras atjaunājuma, arī tas ir jāiekļaut. Tāpat arī atsauca uz attālinātās diagnostikas atbalstu smagiem autotransportam. Tāpēc mēs lūdzam likumdevējus un ceram, ka jūs radīsiet vajadzīgo veidu, kā atkal ievest šos elementus un cik trūkošās normas ar jūsu līdzinājumu pieņemšanas procedūru. Tātad tagad es spēkšu izmantot slaidus. Tātad, eh, nesoties uz šiem iztrūkstošiem punktiem, mēs eh, tomēr eh, uzskatām arī, ka ir nepieciešami vēl citi būtiski grozījumi, lai padarītu pašreizējo sistēmu par piekļuvu tehniskai informācijai tādu robustāku un izmantojamāku. Uh, Pašreizējie tiesību akti ir desmit gadus veci un nepieciešama um, to aktualizācija, lai tie atbilstu paredzētiem nolūkam. Visaptvarošs pētījums no komisijas par uh, pašreizējās sistēmas funkcionēšanu, uh, tā sauktais Rikārdo ziņojums, ir ticis publicēts 2014. gada beigās. Uh, Šajā ziņojumā tika identificēti struktūrāli un īstenošanas trūkumi, piemēram, tas demonstrēja, ka uh, labotāji tāpat kā uh, pēc uh, tirgus piegādes ķēdes konkurētspēju grauj būtiski traucējumi un šķēršļi no automobiļu ražotājiem, tad, lai viņi varētu piekļūt tehniskai informācijai. 160 problēmas ir uzskaitīts šajā dokumentā, kas man rokā, un tam sekoja konkrēts rekomendācijas tieši šim uh, tipa apstiprinājuma regulējumam. Pēc Rikārdo ziņojuma rekomendācijas, jāsaka, tās nav oficiāli vēl nodotas uh, parlamentam un padomai. Mēs uh, prasam, lai uzlabojumi tiktu veikti tagad, lai aizpildītu tos elementus, kas noved pie neefektivitātes pašreizējā sistēmā piekļuvē tehniskajai informācijai. Tā piemēram, jānodrošina testēšanas uh, uh, tehnikas uh, piekļuve. Tur ir nepieciešama validācija par šo testēšanas vīdi vai interfejsiem. Tas ir nepieciešams, lai neatkarīgi testētāji varētu komunicēt ar atbilstoši standartizētiem protokoliem ar ražotāju, jo tāda noteikti saziņas, tā saucamie dialekti, bet daži ražotāji vienkārši neatbilst uz šādiem validācijas pieprasījumiem, viņi uzliek uh, pārmērīgas maksas vai arī šo testēšanas vidi nedara pieejam, tāpēc mums ir nepieciešams uh, skaidrojums, ka ražotājiem ir jāatbild sešu mēnešu laikā un viņiem ir jānodrošina šīs testēšanas vidas pieejamība un cits piemērs, piemēram, uh, labošanas remontonu uzturēšanu turēšanas definīcija ir eh, jāmaina, eh, papildinot to ar jaunāko. Tāpat arī informācija jāsniedz tādā veidā, lai eh, to varētu elektroniski apstrādāt. Bieži vien pašreizējās tīmekļa vietnes nav izmantojams tirgus operatoriem šajā piegādes ķēdē, un tas neatbilst regulas mērķim. Tāpat mēs gribētu aicināt parlamentu Eh, padarīt verifikācijas un eh, īstenošanas sistēmu robustāku, paredzot arī sistēmu sūdzību iesniegšanai. Pašreizējās procedūras ir ļoti tādas smagnējas maziem uzņēmumiem, un, piemēram, iedomājieties, eh, kā tas ir Nīderlandiešu vai Itāļu kādam autoremontētājam. remontētājam sadarboties sūdzības gadījumā ar, piemēram, Bulgāriju. Tā tad um, pastāv dažādi apturošie faktori darbam šajā sektorā, tāpēc mēs iesakam mm, nodrošināt, lai katrs uh, operators varētu griezties pie sava nacionālā tips apstiprinātāja un attiecīgā nacionālā iestāde tad var sazināties ar tipu apstiprinātāju un uh, pieprasīt uh, izmeklēšanu. Šie tikai daži punkti starp ļoti daudzajiem. Secinājums tāds. Afka aicina Eiropas parlamentu aizstāvēt Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus un uh, tos uh, patērētājs, kuriem ir nepieciešama uh, brīva izvēle viņu autotransporta līdzekļu uzturēšanā un remontā pēc uh, pārdošanas. Un uh, jārisina esošās sistēmas uh, problemātika tagad, lai nodrošinātu vienlīdzīgas spēles noteikums. Tāpat laikā to nedrīkst sajaukt ar digitālās pieejas um, nosacījuma mandāts, ko jūs, Eiropas parlaments, ieviesāt um, eko regulā starp uh, savietojumai telemātikas platformai. Tā ir atsevišķa tēma, kas tiks izskatīta. Uh, komisija acīm redzot uzsāks pētījumu, cik mēs saprotam, jūnijā, un tad tas varētu būt tālāks pamats visaptverošākam pārskatam, lai reaģētu uz uh, savietotu transporta līdzekļu tehnoloģijām. Tāpat laikā mums ir nepieciešama ceļa karta jau tagad, lai risinātu uh, pašreizējās uh, analogās problēmas. Un ar to saistītos jautājums. Paldies, cienījumā kundze. Lēja. Jūs teiktais bija patiešām ļoti skaidrs, un jūs to paudāt ļoti enerģiski. Tagad pēdējais runātājs, kas pabeigs šo paneli, tā ir Silvija Maurere. Viņa pārstāv Belku, jeb Eiropas patērētāju organizāciju. Un šī organizācija ir atbildīga par ilgtspēju un drošību. Labdien, dāmas un kungi! Es vēlētos pateikties Inko komiteja par to, ka uzaicinājāt uh, arī patērētājus izteikties šajā viedokļu apmaiņā. Mēs pārstāvam 42 nacionālas patērēta organizācijas no 31 Eiropas valsts. Mūs vieno tas, ka uh, mūsu dalībnieki vēlas redzēt reālu rīcību, tātad uh, Mēs vēlamies zināt, kāda būs tīpa apstiprināšana nākotnē un kā tiks veikta tirgus uzraudzība. Eh, protams, bija šis dīzeļa skandāls, bet ir arī daudzi citi trūkumi, un mēs redzam, ka patērētāju intereses netiek aizstāvētas un patērētāju tiesības neņem vērā vairāki autoražotāji. Īsmešu līmenis ir pārāk augsts, un tāpat arī eh, patērētāju budžets cieš, tāpēc, ka um, degvielas patēriņš ir pārāk augsts. Tieši iemesla dēļ mūsu Itālijas uh, dalībnieks uh, 2015. gada sākumā uzsāka kolektīvu prasību, lai uh, palīdzētu divu modeļu automašīnu īpašniekiem atgūt savu naudu. Uzskatām, ka šis ir arī ekonomisks dabas jautājums. Mēs jau dzirdējām, ka parlaments saka, ka ir vajadzīgs vairāk laika diskusijām. Uh, To mēs saprotam. Uzskatām, ka patiešām vajadzētu veltīt pienācīgi daudz laikā šāda veidā tiesību aktu sagatavošanai. Taču es gribētu jums norādīt, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu, vajadzētu pievērst vairāk uzmanības šiem jautājumiem. Uzskatu, ka pašlaik uh, patērētāji sāk uh, šaubīties par Eiropas vērtību, par tās jēgu, un uzskatu, ka šajā jautājumā mēs varētu patiešām cilvēkiem parādīt, ka Eiropa var uh, daudz ko paveikt un var novērst dažādus trūkumus. Vēlētos norādīt, ka pirms šīs viedokļa apmaiņas mēs publiskojām savu pozīcijas dokumentu, kur ir apkopotas visas mūsu rekomendācijas. Vēlētos um, Mm, tuvāk pastāstīja tikai par pāris no šīm rekomendācijām. Uzskatām, ka komisija ir nākus klajā ar labu priekšlikumu, tas ir tāds liels solis pareizajā virzienā. Bet, lai atjaunotu patērētāju uzticēšanos um, automobiļu industrijai, parlamentam vajadzētu ieviest vēl pāris papildu prasības. Uzskatām, ka būtu ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai tiek veiktas nejaušas atbilstības pārbaudas. Uh, tātad, lai varētu izvairīties no krāpšanas. Tas ir jādara jau tad, kad automašīna tiek, automašīnas tiek izmantotas reālajā dzīvē. Tas ļautu mums izvairīties no šīs draugu būšanas starp autoražotājiem, valsts iestādēm un testēšanas centriem Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka vajadzētu apvienot kontrolas, kur tiek veiktas automašīnas uh, kas jau ir uz ceļa, kā arī automašīnas pirms tās tiek laistas tirgu. Šādā veidā patērētāji patiešām zinātu, kādu automašīnu viņi pērk. Un uh, tas nozīmētu arī, ka uh, neatkarīgas pārbaudes uh, vajadzētu veikt uh, mazāk, tā tad būtu jāpārbauda mazāk automašīnu pēc to iegādes. Esam konstatējuši, ka uh, pastāv interešu konflikts pašreizējā tipa apstiprināšanas sistēmā, un šī pārskatīšana ir ļoti laba iespēja, lai šīs problēmas izlabotu. Uzskatām, ka visi privātie tehniskie dienesti, kas pārbauda automašīnas, ir pilnībā jānodala no ražotājiem un rezerves daļu piegādātājiem. Pārbaudas ir jāveic tikai un vienīgi neatkarīgās laboratorijās. Mēs arī vēlamies izteikt rekomendāciju, ka privāti tehniski dienesti nedrīkst saņemt tiešas maksājumus no autoražotājiem, un autoražotāji savukārt nedrīkst izvēlēties tehnisko dienestu. Šeit varbūt eh, vajadzētu panākt vienošanos starp nacionālajām iestādēm vai arī uzdot šāds pilnvaras Eiropas aģentūrai. Kāds ļoti svarīgs punkts, mūsuprāt, ir tas, ka vajadzētu paredzēt eh, noteikumus par sodiem. Ir jānodrošina, lai sodi tiktu piemēroti par jebkuru neatbilstību, tā skaitā tad, kad degvielas patēriņš neatbilst oficiālajiem testu rezultātiem. Tāpat vajadzētu arī skaidri norādīt, ka uh, defektīvu modeļu izmantošana ir nelegāla. Uzskatām, ka pašreizējā tekstā šis punkts nav īsti skaidrs, to vajadzētu labot. Mēs uzskatām, ka vajadzētu nodrošināt labāku caurredzamību tīpa apstiprināšanas procedūrā. Uh, ir jānodrošina arī lielāka atbildība no Eiropas eh, Savienības un dalībvalstu varas iestāžu, kā arī no automašīnu ražotāja puses. Pašlaik ir ārkārtīgi grūti piekļūt informācijai un saprast, kurš par ko īsti ir atbildīgs. Piemēram, ja mēs eh, paskatāmies no šī dīzeļa skandāla viedokļa, mēs nesaprotam, kāpēc atsaukšana vienā dalībvalstī ir obligāta, kamēr citā tā ir tikai Eh, brīvprātīga. Vajadzētu nodrošināt, lai šīs procedūras Eiropas Savienībā būtu vienotas un lai šādu neatbilstību vairs nebūtu. Sabiedrībā bieži vien uh, diskutē par uh, to, kā tiek ietekmēta sabiedrības veselība, bet mēs arī gribētu norādīt, ka paši autobraucēji cieš visvairāk no šiem izmešiem, jo ļoti liela daļa no izplūdes gāzēm nonāk uh, pašā automašīnas salonā, un tāpēc vajadzētu ņemt vērā patērētāja intereses. Es vēlētos arī norādīt, ka mēs ļoti apsveicam Eiropas komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas līmeņa fórumu, lai nodrošinātu labāku informācijas apmaiņu. Mēs gribētu nodrošināt, lai patērētā organizācijas arī varētu piedalīties šajos procesos. Mūsu uh, biedri pārbauda automašīnas laboratorijās un mēs esam atklājuši neatbilstības, un mēs vēlētos par tām paziņot eh, šādu fórumu ietveros. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Uzklausījām mūsu piecus viesus, kas pārstāvēja iesaistītās puses. Vai man tagad ir jādod vārds ēnu referentiem? Redzu, ka Stefaneka kungs jau ir gatavs izteikties. Nē, jūs nevēlties izteikties. Labi. Vai Kristola Šaldemoza vēlas izteikties? Viņa ir sociāldemokrātāna referente. Varbūt viņai ir kādi novērojumi, komentāri. Nu, jūs nevēlaties izteikties, tas jau nekas. Šie trīs ēnu referenti man te sēž priekšā. Došu jums vārdu, varbūt uh, Stefani kungs vēlēt, vēlēsies izteikties vēlāk. Lūdzu, Kristola, jums vārds. Paldies. Mums šodien nav daudz laika. Es uh, pieļauju, ka vēlāk mums būs uh, iespējas piedalīties detalizētākās uh, sarunās par šo priekšlikumu. Sociāldemokrāta grupas vārdā es gribētu teikt, ka mūsuprāt komisijas priekšlikums ir ļoti labs pamats tām, lai mēs varētu uzlabot tīpa apsiprināšanas procedūru. Uzskatām, ka ir pienācis īstais laiks šādiem uh, labojumiem. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz uh, uzticēšanās atjaunošanu patērētāju vidū. Vajadzētu nodrošināt, lai eh, drošība būtu garantēta. Tāpat arī ir jāsaglabā konkurētspēja mūsu autoražotājiem un arī rezerves daļu ražotājiem. Domājam, ka vajadzētu tuvāk papētīt eh, vairākus punktus. Pirmkārtām dati, kā mēs rīkosimies attiecībā uz uh, piekļuvi datiem par automašīnām. Tāpat arī datu caurredzamība. Mums ir jāpadomā arī par izmaksām. Visas iesaistītās puses to ir pieminējušas, tātad mums vairāk vajadzētu par to domāt. Mēs gribētu zināt, vai šī sistēma ir patiešām pareizā. Mums vajadzētu arī paskatīties, vai ik viens posms šajā sistēmā darbojas atbilstoši. Tātad te ir runa gan par dīpā apstiprināšanas posmiem, gan arī par, teiksim, Eiropas vīdes aģentūru, ikvienu iesaistīto pusi, kas kaut kādā veidā piedalīsies šajā sistēmā. Ir jānodrošina, lai ik viens iesaistītais apzinātos savu lomu. Mēs vēlamies izvairīties no tādiem skandāliem kā dīzeļgeita. Mums vajadzētu arī paskatīties, kas ir legāli un kas ir nelegāli, kad mēs domājam par manipulācijām, lai nodrošinātu, ka automašīnas modelis tiek apstiprināts. Attiecībā uz laika ietvaru piekrītu, ka mums ir jānodrošina jauna tipa apstiprināšanas sistēma, un tā ir jāpieņem ātri. Mūsu patērētāji no nu, mums to gaida, bet šis darbs mums ir jāpaveic labi, tāpēc, ka mums ir bijuši šie skandāli, un tieši tāpēc mums vajadzētu veltīt laiku tam, lai mēs saprastu, kas īsti nebija pareizi vecajā sistēmā, un kāpēc neviens nebija atklājis šīs neatbilstības. Te es runāju par dīzeļgeitu, kāpēc vajadzēja lai tas viss atklātos Amerikā. Uzskatu, ka mums vajadzētu rīkoties ātrāk, bet eh, vienlaicīgi mēs nedrīkstam pārsteigties, nedrīkstētu būt tā, ka mēs neņemtu vērā to, ko mēs varētu mācīties no šiem skandāliem, no pieļautajām kļūdām. Tieši tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt rūpīgi. Labprāt sadarbošos ar jums, esmu pārliecināta, ka izveidosim tādu sistēmu, kas būs labā gan patērētājiem, gan arī uzņēmumiem. Paldies! Es gribētu atkārtināt eh, Šādamozes kundzei, ka eh, šie punkti, eh, ko viņa tikko pieminēja, jau parādās šajā izmeklēšanas komitejas darbā. Mm, varbūt pirms izteikties vajadzētu iegūt visu pieejamu informāciju. Uh, Štefanika kungs, vai jūs um, vēlētos izteiktos? Nē, Andrēs Švāps vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Es um, vēlētos uh, pirmkārtām pateikties uh, speciālistiem par mm, to, ka viņi tik precīzi varēja paust uh, iesaistīto pušu viedokli. Es varu pievienoties Šaldimās kundzei. Uzskatu, ka mums ir jāpieņem tāds laika grafiks, kas mums ļauta pēc iespējas ātrāk pieņemt uzlabojumus likumdošanā, jo tie ir vajadzīgi. Tieši tāpēc Daltona kunga priekšlikums ir pareizs, proti mums ir vajadzīgs laiks, mums ir vajadzīgs laiks diskusijām, bet mums vajadzētu noteikt galīgo balsojuma datumu, un mums nevajadzētu visu atstāt atvērtu. Uh, Mēs nevēlamies šeit eh, kādu likt pie kauna stāva, mēs vienkārši vēlamies nodrošināt, lai patērētāji iegūtu risinājumu pēc iespējas ātrāk. Domāju, ka noteikti nebūs vienkārši definēt, kas ir legāli un kas ir nelegāli, kā norādīja Šāda Mozes kundze. Ehm, pašlaik eh, spēkā esošo tiesību aktu gatavošanā uh, Diemžēl ir atstāts daudz vairāk elastības, nekā mēs būtu vēlējušies. Šī elastība tad arī tiek izmantota, un dažos gadījumos tā tiek izmantota ļaunprātīgi. Un, ja e, parādās šāda ļaunprātīga izmantošana, tad tā ir nelegāla, un tāpēc nav vajadzīgas vēl papildu definīcijas. Attiecīgajām iestādēm vajadzētu iejaukties un rīkoties. Es arī domāju, ka dalību valstu iestādes eh, to arī darīs. Nu, esmu pārliecināts priekšādētā, vai mēs varam uzdot jautājumus mūsu ekspertiem. Ja nē, tad es vienkārši gribētu izteikt komentāru. Man ir jāatzīst, ka es eh, pārzinu tikai nedaudzas eh, tiesību jomas, kura ir noteikti termiņi Uh, valstu valdību atļaujām uh, konkrētām ierīcēm. Tas, piemēram, attiecas uz atomelektrostacijām, bet kāpēc automašīnām ir noteikti šāds piecu gadu periods, to es īsti nesaprotu. Manuprāt, tā ir tāda birokrātiska pārspīlēta reakcija uz šo skandālu. Es gribētu tāpēc nāk klajā ar priekšlikumu, ka uh, šādā periodā mums ir vajadzīgs vairāk pārbaužu tātad, lai nebūtu tā, ka šīs reālās braukšanas emisijas eh, tiktu pārbaudītas tikai laboratorijā pēc eh, eh, šīs automašīnas laišanas tirgū. Šādas pārbaudas ir vajadzīgas arī vēlāk, un, protams, ir jāpaskatās arī uz izmaksām patērētājiem, kā tās pieaug. Mēs īsti nezinām, vai šis priekšlikums līdz ar to iet pareizajā virzienā. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka mūsu komitejā mēs esam ievirzījuši diskusijas pareizajā gultnē, un mums vajadzētu arī pēc iespējas ātrāk uzsākt sarunas par uh, konkrētiem punktiem, un jau tagad priecājos par mūsu kopīgo darbu. Paldies, Švāba kungs. Diemžēl mums nebūs iespējas uh, uzsākt dialogu ar speciālistiem. Uh, bet esmu pārliecināts, ka uh, viņi uh, varēs sniegt atbildes vai komentārus mūsu deputātiem rakstveidā. Vai eh, zaļo ēnu referentam ir uh, kādi komentāri? Nē. Zulokungs varbūt vēlas izteikties. Jā, lūdzu, jums vārds. Pavisam īsi. Es uh, uzskatu, ka Mums vajadzētu noteikti runāt par elastīkumu. Mēs eh, nevarēsim atļauties tādu pavisam striktu rāmjos ieliktu sistēmu. Tāpat arī mums ir jādomā par laika grafiku, tam ir jābūt realistiskam. Ja runa par jaunajiem priekšlikumiem, jaunajiem noteikumiem, tad vajadzētu atcerēties, ka Pašlaik ir tehnoloģija laikmets, un šīs tehnoloģijas attīstās uz priekšu ļoti ātri. Tas mums būtu jāņem vērā. Mēs nedrīkstam ieviest pārāk striktu sistēmu, kas būtu pretproduktīva. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Īsti nezinu, kurš ir šis pārstāvis. Jā, lūdzu, kundze, jums vārds. <clears throat> Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšādātāji. Paldies par uh, šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Es vēlētos jums pateikties par izteiktajiem komentāriem un par to, ka apstiprinājāt šo ideju par uh, tīpa apstiprināšanas sistēmas reformu. Paldies arī, ka paudāt savas idejas, bāžas un izteicāt arī konkrētus priekšlikumus. Domāju, ka tagad ir pienācis īstais laiks par to diskutēt. E, Gribētu tagad atsaukties uz trīs punktiem un pēc tam arī eh, pāris novērojumu. Kāpēc ir vajadzīga šāda reforma? Mēs vēlamies izvairīties no trūkumiem sistēmām. Šī sistēma darbojas labi, tā ir pierādījusi labus rezultātus, bet tā ir parādījusi arī, ka tai ir savas robežas. Tātad mums vajadzētu nodrošināt, lai šī sistēma atkal labi darbotos. Mēs um, domājam par visu sistēmu, ne tikai par kaut kādiem procesuāliem noteikumiem. Mēs domājam par visiem tīpa apstiprināšanas elementiem, tā skaitā par izmešu likumdošanu. Mēs pētām arī visus posmus un iesaistītos šajā procesā. Mēs nevaram atļauties eh, mazliet pielāgot noteikumus tikai dažās vietās sistēmā, neņemot vērā šo vispārējo ainu, kā automašīna tiek apstiprināta un kā tā pēc tam funkcionē. Tātad mums ir jāskata viss transporta līdzekļa dzīves cikls. Tātad Mēs eh, ņemam vērā šeit katru iesaistīto pusi un tā vietu šajā sistēmā. Mums ir jānodrošina tas, lai mēs izvairītos no turpmākām kļūmēm. Bet mēs saglabājam esošos principus, tāda sistēma ir decentralizēta. Mēs um, nevēlamies nekādas centralizētas iestādes vai aģentūras. Mēs paredzam tādu vispārēju Eiropas uzraudzību. Kāpēc? Uz to atsaucās viens no ekspertiem. Tātad mums ir runa par 28 valstu centralizētu sistēmu, un tiesību akti ir jāpiemēro uh, vienādi. Tātad ir jānodrošina, lai tiktu piemēroti vienādi noteikumi ikvienā vietā. Nākamais, par ko es gribēju runāt, ir laiks. Par to arī izteicās eksperti. Protams, mēs atzīstam, ka šis priekšlikums ir ļoti komplicēts, tas ir tehnisks priekšlikums. Uh, un mums ir vajadzīgs laiks, lai rastu pareizo risinājumu. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka esam mācījušies no Volkswagen kļūdām. Esam strādājuši pie tīpa apstiprināšanas, bet ņēmām arī vērā Volkswagen skandālu. Mēs esam veltījuši mēnešiem laikā, lai diskutētu par šiem risinājumiem, bet mēs nevaram a, pilnībā izlabot nefunkcioniešu sistēmu. Mēs nemēģinam uh, uzlabot kaut ko, kas vispār nefunkcionē. Mēs gribam ieviest garantijas, kas pašlaik vēl neeksistē. Tātad, protams, laiks mums šeit ir ļoti svarīgs. Tagad eh, pāris komentāru par um, ekspertu izteiktajiem punktiem. Viens attiecas uz eh, RMI, tātad uz eh, apkopas informāciju. Uh, Mēs e, šeit esam konsolidējuši noteikumus, kas jau eksistē, tātad mēs negribam pilnībā reformēt šo sistēmu. However, board... Mēs vēlamies arī ņemt vērā tādus punktus, kas visiem jau ir acīm redzami. Gocens kundze jau norādīja, ka varbūt sagatavojot tekstu ir parādījušās kaut kādas neprecizitātes. Nākamais punkts finansiālā neatkarība. Patiešām mēs e, pētījām uh, ražotāju un tehnisko dienestu neatkarības aspektus, tā skaitā arī finanšu neatkarību. Mēs uzskatām, ka tirgus uzraudzības noteikumi ir sarežģīti. Mēs noteikti pie tā atgriezīsimies kopā ar koplikumdevējiem. Bet, ja runa par kvalitāti un par finansējumu, tad vajadzētu nodrošināt, lai uh, pastāvētu tāds kā Ķīnas mūris un nebūtu nekādas savstarpējas ietekmes, e, tāpēc, ka e, tehniskie dienesti nebūtu finansiāli atkarīgi vai citu iemeslu dēļ. E, jā, protams, šie punkti varbūt jārisina ar citu tiesību aktu palīdzību. Šeit īsti nav runa par ierīcēm. Tātad mums ir paredzēts vēl divas pakotnes par reālajiem braukšanas izmešiem un arī tāpat par uh, bojātiem eh, transporta līdzekļiem. Manuprāt, šie ir paši svarīgākie punkti. Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies. Daniels Daltons, mūsu reference eh, tagad uh, varētu paust savus komentārus pēc uh, šo debašu uzklausīšanas. Paldies priekšsādātājiem un paldies arī visiem runātājiem. Viņi izteica ļoti vērtīgs liekas vispirms par laika grafiku. Um, Es uzskatu, ka mēs zinām, kāda ir problēma, kādi ir šie trūkumi, un tie pastāvēs, kamēr mēs nepieņemsim likumdošanu, un jo ilgāk mēs vilcināsimies, jo ilgāk mēs ļausim uh, autoražotājiem uh, krāpties. Un es gribētu arī teikt, ka FDI ir svarīga daļa tajā, uh, Eh, kas ir jālabo un jāsam pieņēmuši jaunus noteikumus. Te ir tiešām ļoti būtisks šis aspekts. Mums ir jārīkojas pēc iespējas drīzāk. Un es eh, esmu bijis diezgan elastīgs, mainot eh, dažādus termiņus, bet es domāju, ka galīgais termiņš ir jāsaglabā līdz gada beigām, tas ir jāpabeidz, un es, ja nemaldos, visi ēnu referenti ir arī ļoti iesaistītajā, kas notiek emisijas komitejā, un mums ir ātri jāpabeidz šis darbs. Uh, Attiecībā uz komentāriem, kas tika izteikti, pirmkārt, autoražotājiem jūsu aicinājums nepanākt papildus birokrātiju. Es jums piekrītu, es, man arī nepatīk papildus birokrātija, bet ja jūsu biedri vai daži biedri jūs mū, nebūtu mūs muļķojuši, tad eh, mēs eh, arī nebūtu šādā situācijā. Runājot par uh, svarīgākajām jomām. Šis piecu gadu termiņa ierobežojums, eh, tur esmu nedaudz nobežījies, jo es nedomāju, ka tas izraisīšo skandālu, un otrkārt tas rada uh, patiesas problēmas citiem šajā tīklā, piemēram, um, šie invalīdu uh, automašīnas, kas ir pielāgotas, un ja ir piecu gadu termiņš, tad uh, mēs radīsim problēmas šīm īpašajām automašīnām. Uh, Es nezinu, kāds būtu piemērotākais laiks, vai vispār šeit ir jānosaka ierobežojums par maksām, par, eh, te man ir eh, bāžas ar piedāvāto, par piedāvāto struktūru, bet iemesls ir tāds, ka mēs vēlamies eh, nodalīt ražotājus no testēšanas iestādām, un man interesētu, kādas iespējas tad citi piedāvā, kā to īstenot, lai nošķirtu abas šīs iesaistītās puses ja nevēlamies izvēlēties komisijas piedāvāto variantu. Kas attiecas uz uh, neatkarīgajiem uh, servisiem un uh, darbnīcām, tas ir svarīgs jautājums, bet svarīgi ir arī, kā to darīt, kā panākt pienācīgi datus, lai servis varētu labot šo automašīnu, neiejaucoties autoražotāju intelektuālā īpašumtiesībās. tiesībās Šis ir jautājums, kas būs nākotnē jāatrisina, jo programmatūra ļoti ātri attīstās, e, datu izmantošana attīstās, un mums ir e, jā, jābū, būs jārod kaut kas, kas e, reglamentēs šo situāciju turpmākos 10-15 gados. Varbūt, ka mēs vēl neesam līdz tam nonākuši, bet mums ir jārod veids, kā to risināt. Un par šo pēdējo punktu, ko um, kur bija runa par uh, šīm te krāpšanas ierīcēm, es saprotu, ka problēma šeit ir, uh, tas ir nelegāli, ja jūs ievērojat, neievērojat uh, testēšanas noteikums. Tātad jūs esat pārkāpis likumu, ja jūs pārkāpjat šos noteikumus. Un ja mēs aizliegsim šīs ierīces, tad mēs pateiksim, ka jebkuras citas ierīces vai citi veidi, kā apkrāt sistēmu, ir legāli tā skaitā tie, kas vēl nav izdomāti. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, konkrēti nosaucot šīs ierīces. Es piekrītu principam, ka jā, mums jānodrošina, lai šāds ierīces vairs nekad netiktu izmantotas, bet mums ir pienācīgs formulējums jāizvēlas, lai uh, to nodrošinātu. Šis ir tehnisks uh, likumdošanas akts, mums ir diezgan. Uh, izslaiks paredzēts tā izstrādāšanai, bet iekšēji mums ir jāvelta vairāk laika šiem jautājumiem mūsu sanāksmēs, jo ir, ir pastiprināti jāapspriež visi šie jautājumi, kas ir ļoti svarīgi. Paldies, paldies, Daniela. Man šķiet, ka tas ir ļoti labs kopsavilkums, eh, atsaucoties uz tiem jautājumiem, kas tika minēti. Kalendārs eh, ir sakojošs. Žu, jūlija pašā sākumā būs uh, ziņojuma projekts un uh, novembra beigās būs balsojums imto komitejā. Pēc dažām minūtēm mēs pāriesim pie uh, likumdošanas kontrols, uzklausīsim revizijas palātas pārstāvu, bet līdz tam mums vēl ir balsojums paredzēts, kā jūs varbūt redzējāt, to, jūs to vismaz zinājāt, tas ir uh, Vikijas Fordas atzinums par prospektus Tas ir atlikts, tātad par to nebalsosim šo pēcpusdienu, bet mums šo pēcpusdienu būs jābalso par. Kas notiek? Kas pēkšņi notiek? Si vous voulez quitter la... Ja jūs gribat iziet ārā no zāles, tad dariet to lūdzu klusām. Yes, arrive, yes. Tie, kuri ierodas, varētu klusām apsēsties, daži dodas prom. Tātad tagad balsosim par koordinatoru ieteikumiem mūsu komitejas, IMCO komitejas eh, ieguldījumam komisijas darba programmā 2017. gadam. Vai koordinatori grib kaut ko teikt, pirms mēs balsojam? Nē? Tad eh, vienkārši Andrēs Švāps, paldies priekšsēdētāji. Principā tā ir tikai tehniska norāde. Es domāju, ka mēs, kā iekšējā tirgus komiteja, kurā ir daudz horizontālas kompetences, eh, mēs varētu daudz vienkāršāk strādāt, ja mēs koncentrētos uz būtiskākiem punktiem un jau iepriekš pirms politiskajām, starp politiskajām grupām vienotos par to, jo nav jēgas eh, katrai politiskajai grupai, katram grupējumam uh, par visiem jautājumiem runāt komitejā un tad eh, grupā un tad atkal plenārsēdē, tas vājina iekšē tirgus uh, tematiku, un tāpēc, manuprāt, mēs šeit esam atraduši tādu veidu, kā uh, runāt par iekšē tirgus jautājumiem, bet ļoti tādā koncentrētā un struktūrētā veidā. Paldies! Jā, es visiem ļauju izteikties, kaut gan tā bija tā tehniska piezīme varbūt, ka nav jābalso ar uh, balsošanas kartēm. Nē, bet sekretariāts vēlas, lai mēs balsotu ar uh, balsošanas kartēm, vai visiem kolēģiem ir uh, balsošanas kartes un jūs varat tās izmantot? Jā. Vai jums ir jūsu balsošanas karte? Vai visiem tās ir līdzi? Il manque de... Je, je, je crains que ce... Man Ir bail, ka tas ir no mūsu grupas, eh, kur visi nav ieradušies, daži vēl trūkst. Bon? Viss kārtībā? Labi. Tad es eh, piedāvāju uh, beigt balsot. Marc est toujours aussi dynamique. <laughs> Bien, Euh, euh, le vote est donc euh, fini. Merci à vous. Balsojums ir beidzies. Paldies jums. Un tagad pāriesim pie likumdošanas kontrolas. Un es aicinu Matas kungu no revīzijas palātas. Salut. Travaille bien. Bien, donc. Labi, man ir liels prieks mūsu vidū sveikt eh, Mates kungu, kurš ir revīzijas palātas eh, loceklis un atbildīgs par šo ziņojumu, kas ir īpašais ziņojums par pakalpojumu direktīvas piemērošanu. Es atgādinu visiem, ka koordinātori mūsu IMCO komitejā, bet arī visi IMCO komitejas deputāti lielu vērību pievirs, pievērš eh, šim eh, jautājumam, proti likumdošanas eh, ieviešanas kontrolei. Mēs pievēršam lielu uzmanību un mēs, kā IMCO komiteja, arī esam strādājuši pie pakalpojumu direktīvas un sekojam tās ieviešanai. Uh, un tūlīt dodu vārdu Mates kungam, lai viņš varētu stādīt mums priekšā globālos rezultātus un ieteikumus. Pavisam nesen šis ziņojums eh, ir publicēts šā gada 14. martā. Mates kungs, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man jāsaka, ka mūsu revīzijas palāta ir eh, ļoti priecīga, ka jūs izrādāt eh, interesi par mūsu ziņojumu, kas ir viens no mūsu nesenākajiem ziņojumiem par pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Ļaujiet man sākumā sniegt eh, nelielu vēsturisku ievedu vairāk kā pirms desmit gadiem. Uh, Eiropas Savienībā tika uzskatīts, ka vienotais tirgus uh, preču jomā diezgan labi darbojās, bet pakalpojumu tirgus uh, saskārās ar lieliem šķēršļiem. Un tirzniecības apjoms pakalpojumu ziņā starp dalību valstīm patiecībā bija nepietiekams. Un šajā kontekstā um, runājot par to, cik uh, IKP ieņēmumi ir zaudēti, šo trūkumu dēļ arī sāka uh, runāt par šiem jautājumiem. Sākotnē bija runa par tā saukto izcelsmes principu, kas nozīmē to, ka tiklīdz kāds pakalpojums sniedzējs ir licencēts vai reģistrēts savā valstī un kamēr viņš ievēro pakalpojumu sniegšanas noteikumus savā valstī, tad viņš var sniegt šādus pašus pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Bet tad vairāku iemeslu dēļ eh, šī daļa netika izvēlēta un tā vietā 2006. gadā tika pieņemta pakalpojumu direktīva, kā jūs zināt kura bija jātransponē likumdošanā visās dalībvalstīs, un tas uh, bija milzīgs projekts. No visām direktīvām, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi, eh, varbūt, ka tā bija tā direktīva, kura prasīja vislielākos, vislielākās eh, izmaiņas likumdošanas aktos dalībvalstīs. valstīs dažādos kabinet, ministrkabina noteikumos un likumos bija jāveic izmaiņas, un tas ir saprotams, jo pakalpojumus reglamentē ļoti daudz un dažādu likumu un noteikumu dalību valstīs. Tāpēc, lai būtu vienkāršāk sniegt pakalpojumus, tad tas bija tāds milzīgs projekts, kas prasīja būtiski pārskatīt pastāvošo likumdošanu dalību valstīs. Uh, paturēt prātā, cik šis uzdevums bija sarežģīts. Eh, transponēšanas periods tika noteikts uz trim gadiem. Un eh, dalību valstīm tātad bija trīs gadu laika, lai eh, to izdarītu. Desmit gadus pēc pieņemšanas un, trī, un septiņas gadus pēc transponēšanas perioda mūsu palāta ir izskatījusi, izpētījusi, cik daudz tad ir sasniegts un cik lielā mērā pakalpojumu direktīvas mērķi uh, ir eh, sasniegti. Jo īpaši mēs eh, centāmies atbildēt uz jautājumu, vai komisija pienācīgi ir uzraudzījusi un izvērtējuši pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Tas bija pirmais mūsu uh, audita jautājums, un otrs jautājums bija, vai komisija ir pienācīgi atvieglojusi un um, piespiedus dalībvalsts ievies šo direktīvu. Un galu galā mēs nonācām pie secinājuma Nājam, ka komisija tikai daļēji ir uh, pildījusi savus pienākumus uh, šajā kontekstā. Neskatoties uz ilgu uh, transponēšanas periodu, trīs gadi, tomēr lielākā daļa dalībvalstu neievēroja šo termiņu, proti 20 dalībvalstis to neievēroja, un tur bija daudz iemeslu, bet viens no tiem bija saistīts arī ar to, ka uh, tehniskajā rokas grāmata, ko komisija bija sagatavojusi par šīs direktīvas ieviešanu, visās eh, dalību valstu valodās eh, bija pieejama tikai 11 gadus pēc eh, direktīvas apstiprināšanas. Jā, tiešām angļu versija bija pieejama agrāk, ja nemaldos, 4 vai 5 mēnešus agrāk, bet visās valodās šī uh, šīs tehniskās vadlīnijas, šī rokas grāmata kļuva pieejama tikai 11 mēnešus pēc direktīvas pieņemšanas. Un tas noteikti arī spēlēja, zinām, lomu šajā procesā, ka tas eh, novilcinājās. Mēs atklājām, ka komisija pietiekami laicīgi um, nerunāja par datu vākšanas jautājumu, kurus varētu izmantot, lai eh, novērtētu, vai pakalpojumu direktīva ir sasniegusi rezultātus. Eh, jā, tiek regulāri vākti dati par eh, um, pakalpojumu tirzniecību, šādi dati pastāv, bet pakalpojumi, um, tie ir dažādi pakalpojumi ne tikai tie, kas iekļaus, iek, ir iekļauts pakalpojumu direktīvā, un lai novērotu to, cik lielā mērā pakalpojumu direktīvas mērķi ir īstenoti, uh, būtu eh, jāsavāc vēl plašāki dati par tirzniecību un iespējams arī ar tieši, par tiešajām ārvalstu investīcijām, kas skar pakalpojumus. Diemžēl tas nav izdarīts, un tikai 2014. gadā komisija apņēmās sākt vākt šādus datus. Viņi centīsies rekonstruēt vēstuli, vēsturi, bet tikai sākot no 2012. gada. Un tas nozīmē, ka mēs nevarēsim uh, izmantot faktus kā pamatu eh, novērtējumam, eh, cik lielā mērā ir palielinājusies tirzniecība ar pakalpojumiem pēc pakalpojumu direktīvas ieviešanas. Jā, jo mēs ne, ne, nesaņemsim datus par laiku līdz 2012. gadam. Cik lielā mērā ir saglabājušies šķēršļi pakalpojumu sniegšanai? Uh, Daudz šķēršļu joprojām pastāv, un tas apstiprinājās sastarpējā novērtēšanas procesā, kas tika īstenots 2011. gadā, un ar, kontaktējoties ar dalībvalstu pārstāvjiem, mūsu revidenti vienojās, ka komisija arī pienācīgi neveica pēcdarbu šim sastarpējās izvērtēšanas procesam, bet pati komisija uh, 2015. gada beigās eh, nāca klajā ar ļoti interesantu dokumentu par pastāvošiem šķēršļiem, kas vēl ir atlikuši, un par to, kāds ir šo šķēršļu novēršanas potenciāls, lai palielinātu IKP Eiropas Savienībā. Un šī aina, kas parādījās eh, šim ļoti labi sastādītiem dokumentam, uh, bija tāds, tad tas secinājums bija tāds, ka bija progress uzreiz pēc pieņemšanas un pēc transponēšanas, bet šis progress apstājās kaut kad vēlāk, un starp 2012. un 2014. gadu patiesībā netika panāks nekāds progress. Dažas valstis eh, turpināja nojaukt šķēršļus un spērt tālākus soļus, tās bija galvenokārt valstis, uh, kurām eh, bija uh, Uh, šīs, uh, piemēram, šis uh, tirgus spiediens parādu, es atvainojos, krīzes laikā, un citas valstis pilnīgi gāja pretējā virzienā, un komisija novērtēja šo neto efektu 2012. līdz 14. gada attīstībai, ņemot vērā IKP līmeni, ne tieši <clears throat> šajos gados, un šis efekts bija tikai 0,1% no IKP. Bet tad, kad viņi aplēsa to, kāds tad varētu būt šis potenciāls, tad viņi novērtēja, ka potenciāls uzlabot IKP būtu 0,8 līdz 1,8%, ka to varētu par šādu procentu uzlabot. Un ja mēs salīdzinām šos skaidrus ar 0,1, kas bija Eh, sasniegts, nu, tad jā. Eh, mēs redzam, ka ļoti daudz šķēršļi vēl saglabājas. Un kāds tam bija iemesls? Un kāds ir mūsu novērtējums? Mēs uzskatām, ka komisija negribīgi um, vērsās pie uh, juridiskām procedūrām. Un tas varbūt arī ir tāpēc, ka tas ir tāds uh, ilgstošs process un arī nebija pienācīga uztic, nosacība attiecīgajai likumdošanai. Tas ir tas, ko mēs dzirdējām no komisijas. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzēja izmantot e, labāka rezultāts šai pār, e, kas bija šai pārbaudēji, un ir arī proporcionalitāts jautājums, ko dažas dalība valstis izmanto, lai saglabātu pastāvošās barjeras. No vienas puses komisija teica, ka proporcionalitātes interpretāciju var sniegt tikai Eiropas kopienu tiesa, bet no manas puses komisija negribēja vērsties kopienu tiesā, un tāpēc uh, nav atrisināt šie jautājumi. Un tad komisija arī izmantoja pārkāpuma procedūras, eh, bet ļoti maz tādas izmantoja. Un, uh, tikai viena lieta galu beigās nonāca Eiropas kopienu tiesā. Tā vietā, lai uh, uzsākt formāls pārkāpu procedūras un vērstos kopienu tiesā, komisija uh, lielā mērā paļāvās uz šo jauno mehānismu, tā saucamo ES pilotu, kas ir uh, tieši dialogs ar dalībvalsti, bet neizmantojot uh, uh, dialoga uh, tēmātu, nepasludinot šo tēmātu, un uh, tas ir tāds, uh, uh, tā bija tāda ļoti iekšēja procedūra, un uh, šis es pilots uh, vai pārkāpuma procedūras, tas ņa, aizņem diezgan ilgu laiku. Diemžēl komisija sistemātiski um, neseko šīm te lietām, kas ir saistītas ar pār, pakalpojumu direktīvu. Mēs zinām, ka, piemēram, ka kaut kad vienā brīdī, tas bija 2016. gada oktobris, ja nemaldos, ka to uh, lietu uh, vidējais termiņš, kas vēl nav atrisinātas, uh, ir, bija 20 mēneši, tātad tās vēl nebija atrisinātas 20 mēnešu laikā. Un mēs no citiem avotiem zinām, ka komisija. Uh, uh, seko līdzi, cik ilgi ir pārkāpuma procedūra termiņi, un vidējais uh, ilgums ir uh, 30 mēneši. Jā, nu labi, kāds liels uzņēmums var nogaidīt trīs gadus, bet ja jūs esat mazs vai vidējs uzņēmums, tad tas iet pāri. Uh, jūsu eh, ilgtermiņa plānošanas termiņiem. Jūs eh, nedarīsiet neko, ja tas ilgs 30 mēnešus, 3 gadus vai, vai tam līdzīgi. Tātad, eh, un šī procedūra atbaida uzņēmumus vai patērētājus, kas vēlētos šīs lietas skatīt tiesu kontekstā. Tāpat mēs domājam, ka nedaudz vairāk atvērtības eh, no komisijas puses eh, būtu vēlams. Es jau iepriekš eh, runāju par šīm pilotschēmām, izmēģinājumu projektiem, kas nekad arī netiek publicēti. Pat ja pārkāpuma procedūra, jā, varbūt ir paziņojums presē sākumā un beigās, bet uh, svarīgākais dokuments, reason opinion, tas netiek publicēts un procedūras beigās netiek skaidri paziņots, kādas eh, bāžas ir eh, paustas šajā Reason Opinion atzinuma dokumentā. Un, eh, zinām, atklātība, atvērtība šajā aspektā būtu noderīga, veidojot juridisko praksi šai jomā, jo, ja, piemēram, es vienam valstī esot, gribētu dzirdēt, kā šos jautājumus risina citā valstī, nu tad būsim atklāti. Katrs šāds šķērslis rada tādu kā protekcionisma pasākumu. No otras puses skatoties. Un tie, kas vēlas īstenot to, kas ir rakstīts pakalpojumu direktīvā, kas arī ir tirzniecības galvenā ideja, viņiem būtu ļoti noderīgi, ja būtu lielāka skaidrība par to, kas tiek darīts šajos jautājumos citās valstīs. Tāpēc arī esam minējuši šo jautājumu. Tātad, kādi būtu ieteikumi? Es jau minēju dažus no tiem, nu labi, es atcaucos arī uz dažiem citiem. Kad komisija organizē šo savstarpējo novērtēšanas procesu, tai tik tiešām sistemātiskāk vajadzētu eh, to darīt eh, šajā konkrētajā jomā saistībā ar pakalpojumu direktīvu. Mēs uzskatām arī, ka procedūras kopējais garums gan pilotu, gan pārkāpumu posmā, ka tas ir jāsamazina. Tas šobrīd prasa pārāk daudz laika, un tas attur cilvēks no tā, lai tiktu uzdot attiecīgie jautājumi komisijai. Un tāpat arī par Eiropas tiesu, ja tik karā laikā tikai viena lieta tur ir nonākusi, no arī tas ir atzināms bažas. Tālāk, jādara vairāk, lai dalība valsts respektētu tā saukto eh, ča, eh, hartu par eh, vienoto kontaktpunktu. Te progress ir bijis atšķirīgs dažādās dalību valstīs. Ir valsts, kur tas darbojas diezgan labi, citās tas nedarbojas. Dažās valstīs tik tiešām nepieciešama uzlabojuma. Mm, dalību valstīm un komisijai vajadzētu tomēr eh, panākt tālāk progresu šai jomā. Tālāk eh, šis eh, periods, kad nekas nenotiek, kad valsts gatavojas kaut ko mainīt savā regulējumā saistībā ar jautājumiem, kas saistās ar pakalpojumu direktīvu. Šobrīd dalību valstīm ir pienākums ziņot, bet tām nav jāgaida šo izmaiņu apstiprināšana pirms uh, komisija vai kāda cita dalībvalsts var komentēt. Mēs iesakam, ka šādu nogaidīšanas periodu, kas citās jomās tiek attiecināts un izmantots Eiropas Savienībā, tātad, lai arī tas, mēs neprasam, lai tas tiktu īstenots pakalpojumu direktīvas kontekstā. Tālāk par patērētāju aizsardzību. Ir trīs mājas lapas vai, teiksim, vietas, kur var pārbaudīt pakalpojumu sniedzējus, vai nav kaut kāds uh, diskriminācijas elements vai kāda šķēršļa tirzniecībai. Mēs domājam, ka pakalpojums, pakalpojumu direktīvas ietros vajadzētu iekļaut uh, šajā uh, kontekstā. Vispārīgāk raugoties, šķiet, ka mēs saskaramies ar līdzīgiem projektiem un sniedzot vadlīnijas, kā īstenot šādas sarežģītas jaunas direktīvas, tad komisijai ātrāk jāsagatavo savu dokumentāciju, vadlīnijas, rokas grāmatas, nekā tas ir bijis līdz šim, un uzskatām arī, kā attiecībā uz datu vākšanas laiku, cik tas prasa atbilstošu datu sniegšana, tai jānotiek saulēcīgi likumdošanas procedūrā, nevis tik, teiksim, novēlot, kā tas bija pakalpojuma direktīvas gadījumā. Komisija ir pieņēmusi visas mūsu rekomendācijas, izņemot vienu, kas attiecas uz šiem pilota, eh, pilotlietām. Ir eh, Eiropas tiesas lēmums, kur ir rakstīts, ka eh, šīm pilotu procedūrām jābūt konfidenciālām, tāpat kā sodu procedūrai. Mēs to neapstrīdam, bet uh, tiesa ir norādījusi, ka tas attiecas uh, uz pašu procedūru tās laiku, nevis uh, beigām. Tātad jā, procedūras laikā konfidenciālitāte jānodrošina, par to nav jautājumu, bet uh, galā tad, kad ir panāks rezultāts, beigās tad ir grūti saprast, kāpēc šādus rezultātus nedrīkstētu paziņot. Tātad kopumā mēs domājam, ka komisijai jābūt drošā, drosākai, drosmīgākai, aktīvākai direktīvas īstenošanā, bet, kā jau es teicu, un kā arī tiesa ir atzinusi, 2015. gadā komisija aktīvāk sāka darboties un inicijēja vairākus pārkāpumu procedūru gadījumus nekā tas bija agrāk, nu tad šķiet, ka komisija seko mm, rekomendācijām, īstenojot eh, direktīvu. Tāpat arī mūs priecē fakts, ka vienotā tirgus stratēģija, kas tika apstiprināta 15. gada oktobrī, kā arī tā ir vērsta uz tādiem nopietniem jautājumiem saistībā ar pakalpojumu tirzniecības liberalizēšanu. Tas arī īsumā viss. Paldies, dāmas un kungi, priekšsēdētāji. Tā arī mm, viss mans prezentācijas un man kolēģi būsim gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies mūsu viesim kas eh, gribētu izteikties, aicinu kolēģis pieteikties. Andries Švāps jau ir eh, pieteicies pirmais eh, šajā runātāja sarakstā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Eiropas revīzijas palātas pārstāvim par ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Vispirms es gribētu vienkārši uzdot pāris jautājumus par eh, to, ko dara revīzijas palāta attiecībā, lai nodrošinātu uh, finanšu atbilstību Eiropas Savienībā. Tātad eh, te ir runa par pakāpama direktīvas uh, īstenošanu. Un, jebkurā gadījumā par šo pakāpojumu direktīvu mums ir jārunā, un tā ir daļa no mūsu diskusijām. Mums ir vienlaicīgi arī jānodarbojas ar jautājumu, ko uh, Uh, varētu darīt Eiropas komisija, ko varētu darīt Eiropas likumdevēja, tā skaitā arī Eiropas parlaments, lai nodrošinātu labāku Eiropas tiesību piemērošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Es saprotu, ka mums abiem šis temats ir ļoti svarīgs, un tieši tāpēc mums ir uh, būtiski runāt par šiem jautājumiem, un šis ziņojums noteikti mums palīdzēs to darīt. Uh, Es uzskatu, ka mēs nonāksim uz pavisam trauslu lēdus, ja mēs šo pakalpojumu direktīvu uh, uzskatīsim par uh, tādu kā mēru Eiropas Savienības uh, tiesību piemērošanas līmenim dalību valstīs. Jo īsnībā jums nāksies atklāt, ka ļoti maz ir tādu direktīvu, kas ir tik labi un precīzi pārbaudītas un cik uh, kas, kas tik labi tiek uh, piemērotas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Uzskatu, ka mēs kopumā tomēr varam konstatēt piemērošanas deficītu, un e, tieši tāpēc mums vajadzētu rūpēties par to, lai mēs nodrošinātu e, labāku kontroli kopumā. E, Jūs noteikti atcerēsieties, ka pirms eh, dažiem eh, mēnešiem mēs tikāmies ar eh, Itālijas bijušo valdības vadītāju un arī komisāru Mario Monti, un viņš teica, ka, lai nodrošinātu labāku Eiropas Savienības tiesību piemērošanu dalību valstīs, vajadzētu nodrošināt, lai iekšējā tirgus iegūtu tikpat labas kompetences kā konkurences komisārs un uh, vajadzētu nodrošināt tātad ātrāku reakciju un tiešāku ceļu uz Eiropas tiesu. Komisija vienmēr vēlas to nodrošināt, jo bieži vien te nav runa tikai par uh, dalībvalstu valdībām, bet te ir runa arī par efektīvāku sadarbību starp visām iestādēm. Manuprāt, šeit parādās institucionāla dilēma, un Eiropas komisija nevēlas uh, E, nevar tik spēcīgi stāties pretī dalību valstīm, kā jūs to iespējams gribētu. E, mēs jau varējām to novērot, kas e, notika attiecībā uz polijas pārstāvi revīzijas palātā. Jebkurā gadījumā šeit parādās tādas institucionālas dilemmas, bet par tām ir ļoti interesanti diskutēt. Es gribētu uzdot jautājumu par rekomendāciju nr. 1. Nāsmu īsti pārliecināts, vai revīzijas palāta varbūt neved mādināšanā dalību valstis. Jebkurā gadījumā šīs īstenošanas pilnvaras vienmēr tiek eh, tā kā novirzītas uz komisijas pusi, bet eh, tātad te ir runa par Briseli, bet vienlaicīgi arī par eh, atbildību no dalību valstu puses. Es īsti nezinu, vai uh, E, patiešām tas e, palīdzēs pakalpojumu direktīvas īstenošanai. Rekomendācija numur 3. Tas ir 114. punkts. Un šeit man interesētu, vai dati par e, seku izvērtējumu pirms priešakuma vai arī mm, direktīvas īstenošana ekspost, tad tiek ņemta vērā. Uzskatu, ka šeit uh, parādīsies problēmas eh, komisijai, piemēram, korelācijas tabulas, jeb eh, īstenošanas posma dalība valstīs pirms eh, vairākiem gadiem parādīja, ka komisijai nācās veikt patiešām ārkārtīgi sarešķītus uzdevumus. Un, protams, parlaments šeit izsakās komisijas labā. Un piektais punkts, um, es jau ievadā uz to norādīju, es uh, Domāju, ka uh, revīzijas palātāji brīžiem nāks pildīt likuma devēja pienākumus, bet jebkurā gadījumā šīs norādes, kas parādās eh, šajā tekstā, jebkurā gadījumā ir ļoti noderīgas un mums visiem vajadzētu uh, tās ņemt vērā. Paldies, nākamais mēs runātājs. Kalpelča kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Matis kungam no revīzijas palātas par šo īpašo ziņojumu un arī par to, ko viņš teica. Es atbalstu uh, to, ko viņš minēja, ka uh, Eh, vienotais tirgus ir jāuzlabo pakalpojumu jomā, lai tas labāk darbotos, proti, ka joprojām vēl ir eh, diskriminējoši šķēršļi un tie ir jānojauc. Esmu vienisprāts arī ar to, ka ir uh, zināmi sektori pakalpojumu jomā, kur vēl pietiekami labi nedarbojas vienotais tirgus, un šeit ir potenciāls, kas ir jāizmanto. Protams, ka ir tā, ka dalībvalstis dažkārt pamatoti, dažkārt nepamatoti ievieš pasākumus, eh, ar, ar kuriem tad, eh, zinām, pakalpojumi um, tiek monopolizēti kāda viena piegādātāja rokās. No otras puses mēs konstatējam attiecībā uz Eiropas komisijas eh, darbību, ka tā arī diezgan vienpusēji bieži vien pieiet eh, lietām, un to mēs varam konstatēt. Ungārijā, piemēram, ir eh, tā, ka zināmi pakalpojumu sniedzēji eh, var sniegt pakalpojumus, uh, Un e, šajā gadījumā e, šeit nav runa par pēļņas gūšanu, bet e, mērķis kā, ir kāds augstāks, proti palīdzēt nabadzīgākajiem cilvēkiem, nabadzībā dzīvojušajām ģimenēm. Un tā bija tāda vesela programma, kas ir izrādījusies ļoti veiksmīgi, un tomēr Eiropas komisija izvēlējās tādu pieeju, kas lika uzsvaru galvenokārt uz konkurenci, un e, tāpēc arī nav nekāds pārsteigums, ka šeit e, vairāk pakalpojumu sniedzēji saskārās ar e, problēmu, bet šeit mērķis bija cits, šeit nebija runa par peļņu, tā nebija peļņu nesoša darbība. Un būtu labi, ka ja komisija uzsāk pārkāpumu procedūru par kādu dalību valsti, tā konstatētu, kādu mērķi tad uh, kāda dalība valsts cenšas sasniegt, jo šajā Ungārijas gadījumā, uh, ja nemaldos, uh, Eiropas komisijas rīcība drīzāk kaitēja. Protams, ka es saprotu, ka ir tādi uzņēmumi, kuri saskaras ar lielu lobiju spiedienu, bet es tomēr domāju, ka nav labi, ka Eiropas komisija mm, pieiet tā formāli lietām. Kas attiecas uz pakalpojumiem, ir potenciāls vēl daudz ko uzlabot, un tas ir noteikti arī jādara. Paldies! Paldies! Tālērs kundze. Uh, paldies uh, iepriekšējiem runātājiem. Man šķiet, ka tad, kad mēs vienojamies par noteikumiem Eiropas Savienībā, nu, tad mēs uh, eh, vienojāmies pirms desmit gadiem, un ja tas netiek īstenots, tad tā ir uh, problēma. Tas tik tiešām ir reāls uh, izaicinājums un problēma, un jūs to ļoti labi izgaismojāt. Man arī ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, par šīm vadlīnijām un par kavēšanos. Vai jūs domājat, ka komisija ir ko mācījusies no tā, ka jūs uh, devāt trīs gadus īstenošanai. Vadlīnijas nāca tikai pēc 11 mēnešiem, divu gadu tad īstenošanai. Nu, varbūt kaut ko visā šai varētu darīt. Jūs tāpat runājāt arī par 20 līdz 30 mēnešiem. Tātad šis eh, laika ilgums eh, tiesās. Un eh, tas, ko man Ungārijas kolēģi piesauc, vai tas apmēram ir tas pats? Uh, Jūs minējāt, ka bija viena lieta tiesā, kas ar to ir notikusi tālāk eh, par datu vākšanu. 2006. gadā mēs par kaut ko vienojāmies. Ir 2016. gads, šī ir komiteja, kas ir eh, atbildīga par digitālo darba kārtību. Vai jūs domājat, ka vairāk pāriet uz e-pārvaldību, ka tas viss būs noderīgi šajā datu vākšanas jomā nodrošināt informācijas apmaiņu, vai arī ir kas vairāk, ko mēs varētu darīt? Uh, šai jomā. Un jūs apturināt par pilotu schēmu, kas nebija netika publicēta, vai tur kaut ko var darīt? Paldies jums par jūsu atskaitu un paldies par šo sadarbību ar jums. Tā, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ja tīpaši virzoties uz priekšu, jo pakalpojumu, kā arī jūs teicāt, uh, Eh, ir viens potenciāls varētu būt pakalpojumam varētu būt 1,8% no IKP, un tas ļoti lielā mērā ietekmē un var ietekmēt to, kā cilvēki dzīvo Eiropas Savienībā. Un eh, mēs saprotam, ka ir nepieciešama šī transformēšanās, un eh, visi šie jautājumi, visi šie aspekti savstarpēji saistīti. Paldies! Paldies, Katrīna! Jā, vairāk ir vēl viens kolēģis Tūns kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ehm, mēs te uzklausījām tādu politisku analīzi par to, kas notiek iekšējā tirgu saistībā ar pakalpojumu direktīvu, bet es gribētu zināt, vai revīzijas palāta ir aplūkojusi arī pārobežu tirdzniecības situāciju un, piemēram, cik daudz naudas mēs zaudējam, un jūs arī runājat par nodarbinātību, piemēram, cik daudz eh, vairāk cilvēks varētu nodarbināt, rast viņiem darba vietas, jā. Ja? mēs iekšējā tirgu varētu panākt PVN harmonizāciju. Ja piegādes pakalpojumi darbotos labāk, un ja tas nebūtu šķērslis tiem, kas veic eh, kādu tirzniecības apmaiņu, vai jūs varētu sniegt kādu tālāk paskaidrojumu šajos jautājumos? Paldies, nākošais Stefanika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, mūsu viesiem par prezentāciju. Situācija ir tāda kritiski būtiska pakalpojuma jomā, kā jūs arī ieskicējāt, jo ir skaidrs, ka mēs neizmantojam pilnu potenciālu pakalpojumu sfērā. Man ir jautājums. Jūs runājāt tikai par pakalpojumu direktīvu, un mēs zinām, ka ne visi pakalpojumi ir pilnībā eh, liberalizēti. Tad jautājums ir tāds, vai jūs eh, darbojaties eh, arī ar tiem pakalpojumiem, kas nav iekļauti pakalpojumu direktīvā un kā jūs raugāties uz tiem pakalpojumiem, ja jūs aprēķinat arī to potenciālu IKP izteiksmē. Vai ir uh, kaut kāds potenciāls, ko varbūt jūs esat aprēķinājuši vai izdarījuši kādas aplēses? Ņemot vērā vienotā tirgus izaugsmi, paplašināšanos. Paldies! Paldies! Uh, es uh, pierakstīšu savu vārdu šīs raksta beigās un gribētu izteikt divus komentārus un izteikt vienu jautājumu. Liels paldies par jūsu ziņojumu, jā. Jūsu izteikumi bija ļoti skaidri un jūsu izstrādātais ziņojums arī ir ļoti skaidrs, ļoti labi lasāms, viegli izmantojams un tas nevienmēr ir viegli šādās uh, jomās. Un arī tas, kā revīzijas palāta ir uh, organizācija, kas darbojas uh, tā balstoties uz piesardzības principu. Es domāju, ka jā, tiešām jūs ziņojums ir apsveicams, ļoti skaidri lasāms, izmantojams. Mana mm, kolēģa jau uzdeva jums jautājumus, un, un uh, tie bija galvenokārt saistībā ar īstenošanas, piemērošanas grūtībām, problēmām un um, saistībā ar to, kas notiek, nu, ka tas viss nedarbojas īpaši labi. Es piekrītu Andresam Švābam, kad viņš teica, ka komisija drusku, nu tā kā pa vidu visā šajā situācijā no tās prasa tādu labu efektivitāti, darbs laika, tāpat laikā tā ir grūta. Mans jautājums ļoti precīzs. Jā, jūs sakat, ka šī pārkāpuma procedūra, ka tas, šis mehānisms īpaši labi nedarbojas, jo tas prasa laiku, un komisija tā kā mm, nevēlas to uzsākt un izmantot. Uh, Tāpat laikā sagat, ka komisija ir eh, meklējusi stratēģiju, kā to iestrādāt eh, stratēģijās, eh, vadlīnijās, kas tiek katru pusgadu izstrādāts katrai valstī. Un man šķiet, ka arī mana valsts, Francija, uz to arī attiec zināmas rekomendācijas attiecīgā uz regulētajām profesijām. Šīs eh, rekomendācijas eh, valstīs specifiskās, tās varbūt ir tāds, nu, spēcīgs instruments, eh, kā tur, piemēram, ir norādīts, ka pakalpojumu direktīvas sakarībā jums ir nepieciešams un jāizdara tas un tas. Un, Jā, tas arī tika darīts Eiropas pusgada ietvaros, Bet, kā jūs sakat, ne, nevienmēr dalība valsts atkal īsteno visu šīs eh, rekomendācijas. 2014. gadā 15. jūs veicāt eh, šādu pārbaudu un tādu konstatējumu nācāt. Man šķiet, ka pakalpojumu direktīvā ir eh, tādi kā divi līmeņi. Ir tas tūlītējais līmenis, kas darbojas vai nedarbojas momentā, tātad tas uzreiz redzams, un Tad ir arī tāds attālinātāks eh, līmenis, eh, Tātad, kur ir jāpārliecina, ka vajadzētu darīt tā vai tā, tad struktūrāts reformas, eh, kas ir smagas, smagnējas arī manā valstī attiecībā uz regulētajām profesijām, jā, nu tas nenotiek vienkārši tā, tur atkal rodas reakcija no otras puses, tāda ļoti spēcīga. Un man šķiet, ka šīs valsts specifiskās rekomendācijas iespējams ļautu ar laiku mainīt šo mentalitāti, šo uztveri. Tad, kad mēs uh, raugāmies varbūt tā kā ilgtermiņā, varbūt uh, atkārtojot uh, katru reizi, tomēr var panākt, ka kaut kas virzās uz priekšu. Tā, ka, nu, tāds arī mans jautājums. Tātad starp šiem diviem instrumentiem pārkāpuma procedūra nu, un no Eiropas pusgads. Vai jūs piekrītat, ka varbūt viņi abi ir tādi savstarpēji papildinoši, ne tik daudz kā alternatīvas um, attiecībā uz kuru no tiem izmantot? Tā tad vārdu dodam jums atbildēm uz jautājumiem. Paldies par eh, jūsu laipniem vārdiem un labo ziņojumu vērtējumu. Paldies par daudziem jautājumiem. Centīšos arī uz tiem atbildēt. Par uh, rokas grāmatu. Visa pakalpojuma direktīva principā bija tāda kā jauna savādāka pieeja un tā aptver vairākas jomas, un e, šī rokas krāmata gal galā bija noderīga. To mēs arī konstatējām. Dalībvalsts to gal galā arī novērtēja, tā ka zināmā mērā tam bija nozīme, bet ja šai rokas grāmatai bija nozīme, tad arī nu, laikam, laicīgumam ir nozīme. E, par datiem, kur minēja Švābkungs. Komisija. Te es nedomāju kaut kādu datu vākšanu. Es domāju tieši par statistikas datiem, par tirzniecību un pakalpojumiem, uz ko attiecas pakalpojumu direktīva. Jo, protams, tirzniecības statistika, maksājuma bilants statistika, ko sagatavo katra valsts, jā, tur ir iekļauti arī mm, pakalpojumu tirzniecības rādītāji, bet visi pakalpojumi kopā, ne tikai tie, kas ir direktīvā. Un, protams, tur, tur ir iekļauts arī uh, Eh, turismu pakalpojumu eksports. Jā, tā kā eh, pakalpojumu direktīva ir palielinājusi, palīdzējusi pa, palielināt šo mm, pakalpojumu tirzniecību, bet datu vākšana jau netiek organizēta jau no paša sākuma. Uh, Nav tā, ka šie dati prasītu pārāk lielu darbu no dalībvalstīm. Šie dati tiek vākti, bet viņus vienkārši vajag prezentēt, sniegt tādā sadalītākā, fragmentētākā formā. 2014. gada sākumā komisija saprata, ka tas ir jādara un strādā pie šī jautājuma, bet vienkārši nu, šī apjausma nāca nedaudz pa vēlu. Tālāk, Švāba kunga teiktais par mūsu ieteikumiem likumdevējiem. Mūsu revīzija nav atbilstības revīzija. Ja jūs veicat atbilstības revīziju, tad jūs skatāties, vai kādi mm, specifiski regulējumi, tiesību akti, vai tātad tie tiek eh, ievēroti, vai viss nodrošina atbilstību tam, kas tur rakstīts. Bet šis ir snieguma darbības audits ar nolūku izvērtēt, vai mēķi tiek sasniegti. Tātad, ja ir kaut kāda trūkuma, nepilnības, tajā, kā kaut kas ir, ir ierakstīts likuma aktos, tad labi, uz to mēs norādām. Dalībvalstu pienākums informēt par paredzamām, paredzētajām izmaiņām, jautājumos, kas saistās ar pakalpojumu direktīvu, jā, tas ir atrunāts, bet pretēji dažām citām jomām Eiropas Savienības tiesiskā regulējumā ir paredzēts nu, tās augtais standstill nogaidīšanas periods, kurā laikā dalība valsts un komisija var izteikt komentārus. Tas netiec uz pakalpojumu direktīvu, tātad mūsu ieteikumi ir izmantot jau eksistējošo praksi, un to mēs eh, ļoti plaši attiecinājām arī uz pakalpojumu direktīvu. Nu, tādā ziņā mēs neko radikāli šeit neesam eh, darījuši, tātad esam izmantojuši jau labi izstrādāto praksi citās jomās. Jautājums, vai esam novērtējuši PVN? Nē, nesam. Nesam. Vairāku iemeslu pēc. Un PVN nav iekļauts šajā pakalpojumu direktīvā. Tam ir, protams, sava nozīme. Dažos uzņēmē darbības pārskatos uh, parādās, ka PVN normas regulējums dažās dalībvalstīs ir sarežģītāks nekā attiecībā uz ieņēmumiem un peļņu. Mēs vienmēr domājam, ka, teiksim, ka peļņas nodoklis, ka tas viss ir no nu, tāda sarežģītāka lieta nekā PVN, bet ne, ne, tā nav. Tā tad pastāv tāds viedoklis, ka PVN eh, regulējuma atšķirības padara to ļoti sarežģītu maziem vidējiem uzņēmumiem sniegt pakalpojumus. Tas ir ļoti sarežģīti, tur ir lielas atbilstības izmaksas, tās ir būtiskas, bet ne tur mēs veicām savu revīziju. Tas vairāk būtu uzdevums komisijai nākt klajā šādām aplēsēm. Mēs aplūkojam eksposta rezultātu, ietekmi kaut kādām iniciatīvām. Un kā ekonomists un arī No savam atrogoties var teikt, ka PVN likumdošanas sarežģītība, jā, tas ir sarežģīts jautājums, tas negatīvi ietekmē tirzniecību, it īpaši maziem uzņēmumiem. Tā, tad jautājums bija, kāpēc esam izvēlējušies pakalpojumu direktīvu, ko, kur veikt revīziju. Tiesa nesen paplašināja savus aplūkojumus jautājumus. Agrāk revidenti vairāk skatījās uz um, finanšu un atbilstības auditu. Tātad finanšu audits, tas ir viss uzskaita, atbilstības audits, tātad vai viss, kas ir iztērēts, atbilst uh, regulējumam. Bet uh, revīzijas palāta arvien vairāk un vairāk izvērtē sniegumu tieši. Tātad vai kāds tiesību akts vai politika vai kāds kopums panāk kaut kādu mēķu vai mēķu kopumu, kas ir noteikts. Tāpēc arī esam izvēr... izvēlējušies pakalpojumu direktīvu. Nesen mēs veicām līdzīgu revīziju par uh, to, vai komisija iedarbīgi īsteno stratēģiju, mm, lai krā, necīnītos pret PVN krāpniecību Eiropas Savienībā, un ir arī tādas citas jomas, ko mēs izvērtējam. Es eh, atvainojos, varbūt kas aizmirst kādu jautājumu, ka tās centīšos atbildēt visiem. Court of Justice, or is it? It's one, one that went to the Court of Justice. Is it still open when we? Yeah, uh, uh, let me not let me not comment on that one because it's. Jā, vēl viens komentārs uz Ungārijas kolēģis teikto. Jautājums vēl nav atrisināts, es te negribētu ieņemt kādu pozīciju vai ko teikt. Vienkārši mēs to minējām kā piemēru, jo tas ir vienīgais jautājums, vienīgā lieta, kas ir nosūtīta tiesai. Un te es arī likšu punktu, vairāk komentārus neizteikšos, nevaru komentēt. Um, došu varbūt labu vārdu kolēģim, kurš šķiet labāk varēs atbildēt jautājumu. Jā, paldies, uh, Štēlērs kundze, jūs jautājāt par e-pārvaldības svarīgumu. Mēs apmeklējām vairākas valsts un redzējām lielu dažādību šajā ambīciju līmenī attiecībā uz vienotu kontaktu punktu, tāpēc izteicām uh, ieteikumu, ka dalību valstīm vajadzētu reka, ievērot uh, hartu par šiem kontaktpunktiem un ka mēs aicinam Eh, ievērot šo prasību līmeni, jo pakalpojumu direktīva pati kā tāda nav ļoti tāda regulējoša attiecībā uz visiem šiem elektroniskiem nosacījumiem, gan kontrolēt un pārvaldot administratīvās lietas. Jā, šī Ungārijas lieta eh, sastajā sadaļā ziņojumā esam par to, par to komentējuši. Te ir tātad numurs uh, šim, šim, šim nodalījumam vai sadaļai. 38. 38, 38. lapas pušajā Word dokumentā. Tā tad uh, sastais rāmīts vai sastā sadaļa. Tur ir runa par šo lietu. Labi, paldies. Pirms mēs beidzam izskatīt šo jautājumu, es gribētu tomēr dot uh, vārdu arī Eiropas komisijas pārstāvim, jo uh, Mm, tas ir viņa darbs, par ko tik daudz ir runāts. Jurgen kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Negribu izteikties īpaši ilgi, gribu tikai vērst uzmanību uz vienu ieteikumu, tātad eh, septīto, jo pārējās eh, rekomendācijas eh, komisija ir pieņēmusi, tā ka nav nekāda vajadzība tās vēlreiz te debatēt. Tātad ieteikums no mūsu septiņi. Tur ir divi punkti. Tur ir runa par eh, Eiropas Savienības šīm pilotschēmām un gribētu atgādināt, ka Tad, kad revīzija tika veikta pagājušā gada beigās, komisijai bija 80 jauni, vēl nepaveikti šie pilotu eh, projekti attiecībā uz uh, pakalpojumu direktīvu. Tātad 80 pilotu, viens, uh, viena tiesas uh, prāva. Tātad mēs vēlamies atrisināt daudzus jautājumus ar dalību valstīm. Ir pilnīgi skaidri, ka šis, šī pilotschēma atver dialogu dalībvalsti. Dalībvalsts pieņem šos, šīs pilotschēmas, iesaistās. Mēs no institucionālā viedokļa uzskatām, ka varētu lieta sarežģīties, ja pēkšņi kaut kādi individuāli, individuāls pilots schēmas tiek atļauts atvērt sabiedrībai. Dalību valstīm ir tāda sajūta, ka tās atkal varētu saņemt kaut kādus uzbrukumus un apvainojumus, un uh, šos uh, apkopotos datus par uh, pilotu schēmām tos noteikti vajadzētu darīt pieejams, un tātad kas ir šīs, šīs pilotu schēmas, kas tie ir piloti, tie praktiskās rekomendācijas un ieteikumu attiecībā uz direktīvas ieviešanu, un tas varētu būt svarīgi citām dalību valstīm. Un tādā veidā, jā, šī doma par šo pilotu padarīšanu publiski pieejami, es domāju, ka tas varētu apdraudēt šo Eiropas Savienības pilotu instrumentu kā tādu, bet katrā gadījumā paldies, paldies par sadarbību Eh, revīzijas palātā. Es negribu kaut kādā veidā negatīvi atsaukties uz viņu veiktu. Viņa veiktais ir ļoti pozitīvs, un šis vienīgais komentārs no manas puses. Paldies! Merci beaucoup! Eh bien, écoutez, euh, so... Lielas paldies! Eh, nezinu, varbūt jums ir kas sakāms eh, komisijai, ja ne, uzskatīsim, ka mums laiks jau ir iztecējis. No, nothing to the commission, but I... Nē, man nekas nav sakāms eh, komisija, bet es aizmirsu atbildēt uz jūsu jautājumu par eh, valstu specifiskajām rekomendācijām. Mēs eh, šeit rakstām, ka neesam nodrošinājuši to, lai tās būtu daudz efektīvākas par pārkāpumu procedūrām. Bet mums būs vēl viens audits, kurā mēs skatīsim Eiropas pusgadu un arī valstu specifiskās rekomendācijas. Un tad, kad tas šis audits būs pabeigts, es varēšu arī labāk atbildēt uz jūsu jautājumu. Jā, mēs ar ļoti lielu interesi lasīsim šo ziņojumu. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka revīzijas palāta un gribētu norādīt, ka e, šāda attīstība ir vērojama gandrīz visās valstīs, proti, ka revīzijas palātas nodrošina e, labu kontroli un sniedz arī e, rekomendācijas padomu, lai nodrošinātu, ka rekomendācijas tiek ievērotas. Liels paldies! Patiešām šīs diskusijas būtu ļoti interesantas, un mēs um, sekojam līdzi notikumu attīstībai. Bien. Labi, tad uh, mums ir jāskata vēl viens ļoti svarīgs starpkārtības punkts, un tas attiecas uz uh, pieejamību. Tātad ziņojums par uh, likumdošanas un administrācijas procedūru tuvināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs attiecībā uz uh, Eh, produktiem un precēm piemērojumiem noteikumiem. Es esmu referents par šo jautājumu, un eh, šodien mūsu sanāksmē mēs uh, izskatīsim ietekmes izvērtējumu. Komisijas ir sagatavojusi ietekmes izvērtējumu, un pirmajās diskusijās, kas notika mūsu komitejā, vairāk kolēģi uzdeva jautājumu par um, šo ietekmes izvērtējumu par to, kad tas tika veikts, kādi, kādas metodas tajā tika izmantotas, un Eiropas parlamenta iekšējais dienests veica izpēti par šo ietekmes izvērtējumu. Došu tūlīt vārdu mūsu pārstāvim. Īsti nezinu, kur viņš pašlaik ir meklēju viņa vārdu. Man ir grūti izlasīt eh, šo vārdu. Man jākī kundze. Nezinu, vai jūs esat divas, jā, šķiet, ka jūs esat divas. Došu vārdu jums, lai jūs varētu mums pastāstīt par savu analīzi, par ietekmes izvērtējumu. Lielas paldies, ka uzaicinājāt ex-ante ietekmes izvērtējuma nodaļu lai mēs varētu sniegt savu izvērtējumu par šo tiesību aktu. Pirms eh, sākšu savu analīzi, es gribētu norādīt, ka eh, mēs vēlamies izvērtēt ietekmes izvērtējumu kvalitāti, ņemot vērā noteikumus, kas ir paredzēti par ietekmes izvērtējumiem komisijas vadlīnijās. Šajos izvērtējumos mēs neņemam vērā priekšlikuma uh, eh, saturu būtību un arī uh, izvēlētās politiskās metodes. Mēs vēlamies sniegt atbalstu parlamenta komitejām, sniedzot objektīvu analīzi un izvērtējot to, vai ietekmes izvērtējumā sniegta analīze ir atbilstoša un vai tā ir liederīga parlamentam izvērtējot šo priekšlikumu. Ņemot vērā šo konkrēto ietekmes izvērtējumu par Eiropas pieejamības aktu, es gribētu šeit prezentēt mūsu izvērtējuma galvenos punktus, un mēs eh, kopumā sekojam līdzi šim ietekmes izvērtējuma ziņojumam, eh, tā plānam, un es pievērsīšos galvenokārt pieciem punktiem. Pirmkārtām uzskatām, ka ietekmes izvērtējuma um, pamatojums ir visnotaļ atbilstošs. Šajā ietekmes izvērtējumā ir iekļautas diezgan sīkas detaļas attiecībā uz uh, Eiropas Savienības rīcības eh, nepieciešamību, un tātad te ir runa par pieejamības noteikumiem precēm un pakalpojumiem, un arī uz valsts iepirkumu Eiropas Savienības tirku. Ietekmes izvērtējumā vēlāk tiek skaidrots, ka šāda fragmentācija tikai palielinātos tad, kad tiktu piemērota ANO konvencija par eh, personām ar īpašām vajadzībām. Un šeit ir eh, paredzēti vairāki punkti un arī pielikums, kur ir runa par eh, likumdošanas sadrumstalotību, un 2020. gads tiek ņemts kā galīgais termiņš, kad eh, jebkurš produkts un, un pre, pakalpojums ir uh, jāņem vērā šajā iniciatīvā. Tiek sniegts arī caurdzams izskaidrojums, uh, ir ietekmes izvērtējuma galvenajā daļā un arī atbilstošajā pielikumā. Uh, tiek iekļauti arī pamata pieņēmumi, proti izmaksas uzņēmumiem, lai nodrošinātu pieejamības noteikumus, kā arī uh, tirgus daļa, ko varētu skart šī sadrumstalošanās. Komisija cenšas būt visaptveroša, bet šīs daudzās detaļas un arī daudzie piemēri, kas tiek sniegti ietekmes izvērtējumā, manuprāt, ietekmē prezentācijas kvalitāti, jo dažkārt tā ir pārāk gara un arī atkārtojas. Kopējais teksts ir 350 lapus garš, un bieži vien informācija ir grūti atrast, un tā arī nav viegli saprotama. Piemēram, metodas, kas tiek izmantotas, lai pateiktu, kuras dalībvalstis ieviesīs eh, šādas pieejamības prasības līdz 2020. gadam, eh, nav eh, pārāk skaidri. Un, Uh, to var saprast tikai pēc ļoti rūpīgas uh, šī teksta izlasīšanas. Mēs uzskatām, ka ietekmes izvērtējums būtu bijis labāks, ja tas vairāk pētītu ietekmi uh, Eh, kā pašreizējas atrumstalotie tiesība akti ietekmē vienoto tirgu. Tad mēs arī saprastu, cik īsti uzņēmumi izjūt šo ietekmi. Bez tam varētu arī detalizētāk skatīt saikni starp uh, ANO konvencijas īstenošanu un tiesību aktu pieņemšanu. To uh, pieminēja arī komisijas ietekmes izvērtēja padome uh, 2014. gada jūlijā. Uh, Neskatoties uz to visu, um, mēs uzskatām, ka problēmas tiek izklāstītas mm, atbilstoši un arī tiek ņemta vērā atbilstība vienotiem tirgumu un arī cilvēku ar īpašām vajadzībām uh, patērētāju tiesības. Tāpat arī tiek ņemts vērā, kāda būs pievienotā vērtība šādiem jauniem tiesību aktiem. Tiek runāts arī par subsidiritāti un proporcionalitāti. Tas viss tiek skaidri izklāstīts ietekmes izvērtējumā konkrētās nodaļās. Uh, Proporcionalitāte spēlē īpaša loma šajā ietekmes izvērtējumā, tāpēc, ka tā tiek izmantota, lai atteiktos no e, dažām politikas opcijām, un tāpat arī ir paredzētas garantijas klauzulas dažiem MVU, lai tie neciestu pārlieku slogu no šīs iniciatīvas piemērošanas. Runājot par šo pēdējo punktu, mēs uzskatām, ka ietekmes izvērtējums varētu būt bijis detalizētāks, lai saprastu, uh, Eh, kā uzņēmumi var eh, ziņot par šo neproporcionalitāti praksē. Eh, politiskās alternatīvas, kas tiek skatītas, ir atbilstošas problēmas definīcijai. Papildus šai opcijai nerīkoties tālāk, komisija ir ņēmusi vērā arī neregulējošo opciju, proti rekomendācijas, un arī regulējošo opciju, proti direktīva. Tātad tā būtu vainu direktīva, kas attiecas uh, uz dalību valstīm, kas regulē šādu pieejamību, vai arī tieši piemērojama direktīva visās dalību valstīs. Ļoti, jo, jo gandrīz pašā teksta sākumā parādās, ka komisija dod priekšroku direktīvai, nevis citām opcijām, bet netiek skaidri pateikts, kuri, kurš no abiem direktīvas scenārijiem būtu jāizvēlas. Mēs uzskatām, ka abu direktīvu opciju apraksts ir visaptvarošana skaidrs, bet varbūt varēja sniegt vairāk informācijas ietekmes izvērtējumā par to, kā CE e marķējuma izmantošana preces vai pakalpojuma pieejamībai varētu mm, tikt piemērota tā, lai patērētāji neapjuktu uh, un nejauktu šo CE marķējumu ar citiem CE marķējumiem. Iespējams, ka nav veikta pietiekami dziļa analīze par sociālo un vidas ietekmi. Vairāk uzmanības tiek pievērsts ekonomiskajai ietekmei, bet to, protams, varēja sagaidīt, ņemot vērā to, ka šim priekšlikumam galvenais uzsvers tiek likts uz iekšējo tirgu. Uh, Komisija arī aprēķinājusi aplēstos ietaupījumus katram politiskajam variantam, salīdzinot ar bāzes scenāriju. Tāpat arī tiek aplēstas izmaksas uzņēmumiem attiecībā uz katru preci un pakalpojumu. Un tiek uzskatīts, ka um, vispār vidējā alga varētu būt 18 eiro stundā. Runājot par metodiku un to, kāpēc eh, tiek ņemti vērā šie 144 eiro un 1400 eiro, eh, būtu vislabāk, ja būtu sniegts vairāk informācijas, kāpēc ir izvēlēts tieši šādas summas katram uzņēmumam. Tāpat, ja runa par ietekmi uz MBU, komisija ir veikusi MBU pārbaudes ar paneļa aptauju, bet šķiet, ka nav veikta kvantitatīva analīze par izmaksām un iekuvumiem MBU. Ekonomiskā analīze tiek vērsta uz ietaupījumiem, un mēs uzskatām, ka būtu bijis liederīgi izpētīt, cik daudz uzņēmumiem un dalību valstīm mm, izmaksātu tas, eh, ka tām tagad ir jāpiemērojas jaunajiem pieejamības noteikumiem. Uh, To uzsvēra arī komisijas ietekmes izvērtējuma padome 2013. gada jūlijas ziņojumā. Šie dati, uz kuriem ir balstīta analīze un konsultantu pētījumi, šķiet diezgan novecojuši. Lielākā daļa no pētījumiem ir veikti pirms 2010. gada. Tiek ļoti daudz izmantots Deloitte pētījums, kas balstās uz 2011. gada tirgus datiem, un tāpat arī e, tiek izmantots pētījums, kas ir gatavots 2012. gadā. Un arī iesaistīto pušu konsultācijas komisijā tika veiktas šajā gadā. E, būtu interesanti zināt, vai šī informācija ir tikusi pārskatīta, ņemot vērā to, ka e, produkti un preces, kas tiek skatīti šajā iniciatīvā, galvenokārt attiecas uz digitālo jomu. Uh, Attiecībā uz iesaistīto pušu konsultācijām ietekmes izvērtējums ataino to, ka komisija ir veikusi plašas konsultācijas par šo priekšlikumu, ir bijušas arī plašas publiskas konsultācijas, kas notika astoņas nedēļas, uh, 2011. gada beigās un 2012. gada sākumā saņemts vairāk nekā 800 atbilžu. Komisija arī tikusies ar uzņēmumu pārstāvjiem, ir veikta arī Eirobarometra aptauja. Un tāpat arī ir veiktas vairāk nekā 25 tūkstoši telefona intervijas šī pētījuma ietveros. Tātad iesaistīto pušu viedokļi ietekmes izvērtējumā ir uh, ļoti labi attainot, jo īpaši problēmas definēšanas daļā, taču tie netiek kategorizēti. Piemēram, e, cilvēku ar īpašām vajadzībām viedokļi, mūsuprāt, bija jātaino labāk, ņemot vērā to, ka šie cilvēki būtu galvenie ieguvēji. Tāpat varbūt ir jāpiezīmē, ka galīgais prioritāšu saraksts precēm un pakalpojumiem uh, Mm, atbilst iesaistīto pušu uh, paustajām vēlmēm saskaņā ar iesaistīto pušu konsultāciju rezultātiem. Attiecībā uz saskaņu starp ietekmes izvērtējumu likumdošanas priekšlikumu šķiet, ka šis priekšlikums atbilst ietekmes izvērtējumam un kopumā tiek ņemtas vērā izvērtējumā paustās rekomendācijas. Tāpat tiek izmantots šis rekomendētais rīcības plāns, taču mūsuprāt šie viesmīlības pakalpojumi, kas ir iekļauti ietekmes izvērtējumā, šķiet neparādās priekšlikumā. Tāpat arī neparādās citas sfēras, direktīvā, kaut arī ietekmes izvērtējumā tika uzsvērts, ka tās vajadzēja iekļaut. Mēs uzskatām, ka ietekmes izvērtējumi ir vairākas priekšrocības, proti no cauradzamība, arī plašās konsultācijas, kas tika veiktas eh, kopumā ar konsekvences starp problēmu definēšanu, mērķiem un eh, ieteiktajiem variantiem. Iespējams, ka varēs sniegt vairāk eh, skaidrojumu par novecējošo datu izmantošanu, tāpat arī ekonomiska analīze liek uzsveru uz ietāpījumiem. Ir vajadzīga arī saikne starp uh, šo sadrumstalošanos un ANO konvencijas īstenošanu. Varbūt arī var, varēja sniegt vairāk informācijas par CE marķējumu un neproporcionalitāti uzņēmumos un to, kā tas uh, vislabāk darbotos praksē. Paldies par uzmanību un um, vēlētos norādīt, ka uh, Mūsu nodaļa vienmēr ir jūsu rīcībā, ja jums ir uh, vajadzīgs vairāk informācijas par komisijas veiktajiem ietekmes izvērtējumiem. Mēs varam izvērtēt gan papildu ietekmes izvērtējumus, gan arī mēs varam vērtēt iespējams papildinājumus priekšlikumā. Merci beaucoup, bien je vous. Liels paldies, es jums uzreiz varu apliecināt, ka jūs mums būsiet nepieciešami, mēs jums dosim darbu un man ir liels prieks, ka jūs to pati piedāvājāt. Tagad uzreiz došu vārdu komisijai, lai tā var reaģēt uz uh, jūsu teikto, un pēc tam es pats gribēšu dažus jautājumus uzdot, un kolēģi arī varēs izteikties. Jau tagad varat pierakstīt droši vien. Tātad tagad vārds Emanuelai Grāņžai, kur pārstāv komisiju. Lūdzu. Merci, manu... Paldies. Man sauc Malona Gerling, bet nu nekas. Nē, nē, nav nekādu problēmu. Es turpināšu angļu valodā. Liels paldies par eh, šo kopsavilkumu attiecībā uz ietekmes novērtējumu. Varbūt es vēl nedaudz atgriezīšos pie dažiem jautājumiem, ko jūs minējāt, un precizēšu komisijas pozīciju tajos. Jūs minējāt uh, marķēšanu, lai sniegtu informāciju patērētājiem, tad te ir runa par CE marķējumu. Tur ir runa par atbilstības pierādīšanu uh, zināmiem noteikumiem, un tāpēc informācija patērētājiem nav paredzēta uh, to sniegt caur CE marķējumu, bet tā ir daļa no uh, pieejamības prasībām. Tātad, ja jūs redzat CE marķējumu, tad tā ir viena no pieejamības prasībām. Par šo te ļoti svarīgo punktu par izmaksām un par ietaupījumiem un par to, kā tas saistās ar ANO konvenciju attiecībā uz cilvēkiem ar īpašībām, īpašām vajadzībām. Uh, Uh, parakstot šo konvenciju, Eiropas Savienība un dalībvalsts ir uzņēmušās saistības, uh, kurām nāk līdzi izmaksas. Un ko saka konvencija? Konvencija saka, ka dalībvalstim ir jāpanāk uh, progress pieejamības ziņā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un tur rodas izmaksas. Un ko šis akts ļauj? Tas ļauj veikt ietaupījumus, izveidojot funkcionālu pieejamības prasību, komplektu, kuru mēs piemērosim visā Eiropas Savienībā un tā, lai, tādējādi atvieglosim pārobežu tirdzniecību, eh, pakalpojumu un preču jomā. Tāpēc mēs runājam par ietaupījumiem un nevis eh, par izmaksām. Par eh, neproporcionāli lielu slogu. Tas kā mēs to risinām, to esam ļoti skaidri pašā aktā noteikuši, kā uzņēmumi var um, risināt uh, jautājums, kad ir runa par uh, neproporcionāli lielu slogu. Tātad ir jautājums, kāpēc uh, viesmīlības pakalpojumi ir ietekmes novērtējumā, bet ne priekšlikumā. Iemesls tam ir tāds, ka ja mēs uh, raugāmies uz proporcionalitātes un, pro, un subsidiaritātes eh, aspektiem, tad eh, tos aplūkojot, mēs uzskatījām, ka abi šie aspekti nebūtu jāiekļauj. Tātad eh, tas joprojām ir iekļauts, bet dalībvalsts var pašas lēmt, vai to iekļaut vai nē. Bet uh, apmešanās, jeb nakšņošanas pakalpojumi nav iekļauti, jo tur ir galvenokārt runa par MVU, un tas būtu pārāk dārgi viņiem. Un tālāk es domāju, ka jāuzsver tas, ka ietekmes novērtējumam nav jābūt viens pret vienu likumdošanas priekšlikumam. Šeit mēs ejam plašāk eh, nekā tas, kas ir rakstīts likumdošanas priekšlikumā. Es vienkārši pārbaudu, vai neesmu kaut ko aizmirsusi par vecajiem datiem. Mēs uh, lietojām tos datus, kas bija mūsu rīcībā, kā jau parlamenta kolēģis minēja, mēs izmantojam arī vairākas publiskās konsultācijas, uh, Mēs noturējām arī vairākas sanāksmes ar uzņēmumu vadītājiem, ar organizācijām, lai panāktu tādu aktuālāku skatījumu un ainu attiecībā uz tiem protu, produktiem un pakalpojumiem. Un, ja jūs raugāties uz definīciju, tad tas uh, formulējums ir diezgan uh, piesardzīgs, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību. Tātad šeit mēs izvēlējamies tādu plašāko uh, definīciju, kur tiek iekļauti dažādi produkti, bet tie var arī laika gaitā mainīties, un uh, lai definīcijas tik ātri nenovecotu. Es domāju, ka esmu atbildējusi uz uh, minētajiem punktiem, un ja kādam ir vēl kādi jautājumi, ar prieku uz tiem atbildēšu. Paldies! Lielas paldies! Esmu referents un tāpēc uzdošu jautājumu um, beigās, bet Senhalovs kundze ir uh, ēnu referente. Lūdzu, jums vārds. Děkuji za slovo uh, i za. Uh... Paldies par man doto vārdu. Liels paldies uh, par uh, jūsu teikto. Uh, tā ir, ka ietekmes novērtējums nav ierastā procedūra, ko mēs izmantotu šajā komitejā, bet uh, referendam arī ir taisnība, ka mūsu pirmajā diskusijā jau parādījās uh, vairāk jautājumu par ietekmes novērtējumu, un um, man prieks, ka jūs sniedzāt šo informāciju. Paldies! Jā, kā jau jūs teicāt, dažkārt nav vienkārši um, strādāt ar uh, ietekmes novērtējumu, uh, tādu, kā to sastādīja Eiropas komisija, dažkārt to nav viegli lietot, uh, tātad paldies par atbildēm, un ne jau visu var vienmēr iekļaut izpaust skaitļos. Uh, Komisija tiešām strādā, pilda sev pienākumu, tās arī ir tas, tās darbs, un es piekrītu tam, kas šeit tika teikts, ka ietekmes novērtējums pievēršas galvenokārt ekonomiskajiem aspektiem un nerunā tik daudz par uh, sociālo ietekmi, kas, manuprāt, ir būtiski šajā priekšlikumā. Es šeit runāju sociāla demokrāta grupas vārdā. Uh, Mēs uh, atbalstām tādu holistisku pieeju vienotiem tirgumu, tas ir jāstiprina un jāpadziļina, protams, bet tajā pašā laikā ir uh, jānosaka arī prasības, lai um, zināms pakalpojums uh, varētu izmantot, lai visi pilsoņi tomēr varētu izmantot pakalpojumus un iesaistīties sabiedrības dzīvē. Uh, Jūs kopsavilkumā pareizi minējāt, ka tas bija Eiropas parlaments, kurš eh, agrāk jautāja, lūdzu, komisija nāk klajā ar ambiciozu priekšlikumu šim likumdošanas aktam un prasīja, lai te tiktu iekļauti visi pieejamības aspekti attiecībā uz pakalpojiem un precēm visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mērķis ir arī uh, lai dalībvalstis ievērotu tās prasības un saistības, kas ir noteikts ANO konvencijā par pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bija arī komentārs, ka ietekmes novērtējums neiekļauj um, to uh, viedokli, uh, Uh, uz kuriem attiec šis priekšlikums, proti cilvēku ar īpašām vajadzībām viedokli. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs uzklautītu uh, šo cilvēku pārstāvošo organizāciju viedokli, un man ir liels prieks, ka Eiropas uh, fórums cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām pārstāv 80 miljonu eiropiešu tiesības, un ka viņi atbalsta šo ziņojumu priekšlikumu Un uh, par to mēs noteikti runāsim arī parlamenta intergrupā par šo jautājumu. Un pēdējais komentārs mums bija garas un plašas debates par tīmekļa vietņu uh, Uh, pieejamību, un mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai uzsāktu uh, debats par šo jautājumu. Un es kā sociāldemokrāta ēnu referente esmu gatava diskutēt par šo jautājumu, lai mēs varētu pieņemt tādu likumdošanu, kas ar visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ļautu piekļūt precēm un pakalpojumiem uz vienādiem noteikumiem. Un ar prieku sadarbošos ar uh, pārējiem ēnu referentiem. Paldies! ēnu referents no Tautas partijas nav klāt, bet Andrēs Švāps runās Tautas partijas vārdā. Jā, paldies priekšsādātāji. Man ir ļoti žēl, ka mūsu ēnu referente nevarēja šodien ieraksties. Viņai bija jāierodas kultūras komitejas koordinātoru sanāksmē, un tāpēc viņa lūdza man pateikt viņas viedokli. Kā jau citi kolēģi, viņa arī norāda uz uh, novecojušo situāciju, uh, uz ko balstījās šī analīze, uh, uz 2011. un 2012. gada datiem balstījās šīs ietekmes novērtējums, un kolēģi gribētu lūgt, lai tiktu izmantoti aktuāli dati un skaitļi, uz kuru pamatu tad veikt analīzi. Un otrkārt, kolēģi gribētu, lai ekonomiska Uh, izmaksu un ieguvumu analīze tiktu veikta, jo īpaši attiecībā uz MVU, jo uh, viņiem uh, šādi pasākumi ir lielāks sloks un to kolēģi uzskata, ka vajadzētu vairāk ņemt vērā. Un visbeidzot, kolēģi Feraina nav droša, vai CE marķējums ir pareizā izvēle šādiem pasākumiem, jo patērētāji varētu būt uh, samulsuši, par ko tad ir šis C eh, marķējums, vai tā ir produktu drošība, vai tomēr uh, pieejamība, tāpēc to vajadzētu vēlreiz pārbaudīt. Visādi citādi mm, kolēģis uh, viedoklis jau ir pausts, un es domāju, ka viņi arī turpmāk aktīvi strādās pie šī jautājuma. Lielas paldies! Merci, Andreas! Mm, paldies, Andrēs, Katrīna! Thank you. Uh... Paldies uh, priekšsādātāji, paldies arī uh, visiem, kas izteikušies līdz šim. Gribu atgādināt apvienotās nācijas uh, konvencijas sacīto par personām ar īpašām vajadzībām. Pašreizējās konvencijas mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt pilnīgu visu cilvēktiesību un uh, pamattiesību uh, iespējumu izmantošanu visām personām, ņemot vērā, mm, nodrošināt viņu re, cilvēku cieņu. Te ir domāts ar cilvēkiem ar uh, uh fiziskiem, garīgiem uh, un cita rakstura eh, traucējumiem, lai viņi pilnībā varētu piedalīties sabiedrības dzīvē uz vienlīdzīgiem pamatiem kopā ar citiem. Tātad šis ir tas nolūks, ko mēs šodien aplūkojam, un kad es eh, te uzklausos, un es saprotu, ka tiem ir grūti, kas varbūt izmeklē, izpēt šo ekonomisko ietekmi. Un tagad es gribu piekrist kolēģiem, kas teica, ka ir sociālās izmaksas jā jāaplēš, tātad kāda ir izmaksa tam, ja mēs nedaram neko, un ja 14% Eiropas Savienības pilsoņi ir kaut kāda veida īpašas vajadzības, eh, tad eh, tie ir apmēram 44 miljoni iedzīvotāji, tad man liekas, ka mums ir jādara kaut kas, lai cilvēkiem ir pieeja tām lietām, ko mēs pārējie visi uzturam paši par sevi saprotam. Par datu jautājumu es eh, pavisam ātri paskatījos datos Varbūt, ka jūs varat atrast vēl kaut kādus citus uh, datus. Uh, es nevaru atrast neko citu, kā vien ko komisija ir citējusi, bet mums ir nepieciešami aktualizēti dati. Tā tad varbūt ir datu jautājums. Ir uh, tāds falšs arguments. Es domāju, ka data mums ir un, attiecīgi, arī jārīkojas par šo ietveršanu, iekļaušanu. Uh, Kādas ir izmaksas, ja mēs eh, nedaram? Jūs runājat par izmaksām, bet ja mēs nedaram neko, tad izmaksa kāda būs šiem 44 miljoniem cilvēku? Kāds ir novērtējums? Man liekas, ka tā ir eh, fundamentāla sadaļa visā šajā pētījumā. Es gribētu aicināt sekretariātu aicināt šeit cilvēkus ar īpašām vajadzībām piedalīties mūsu diskusijās, jo pretējā gadījumā tad mēs eh, tikai gūstam skatu no kaut kāda viena leņķa. Un tālāk par šo digitālo aspektu. Jā, jūs pieminējāt eh, tīmekļa vietnes, bet eh, varbūt arī aplikācijas, jā, tas arī iepriekš ir pieminēts, bet katrs astoņas minūtes internetā tiek pavadīts kāda aplikācijā un uh, Apple ekonomika pieauga par cik tur procentiem katru gadu, un mums ir jānodrošina, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām netiktu izslēgt no tā visa. Arī publiskie pakalpojumi bieži vien tiek nodrošināti caur kaut kādām aplikācijām, arī informācija tiek sniegta, un es pagājušo nedēļu palīdzēju vienā pasākumā un skatījos, kā tur aplikācijas tiek izmantotas. Mēs negribam 44 miljonu cilvēku tik izslēgt, tāpēc, ka viņi nevar izmantot kaut ko, kas, eh, kam būtu jābūt tādā fundamentāla demokrātijas sastāvdaļā. Es domāju, ka te ir milzīgs potenciāls visā šajā jomā un arī eh, konkrēt šajā tiesību aktā, ja mēs eh, panākam to pareizi, bet mums ir jāatgriež pie pašiem pamatiem. Un pamata nostādījums ir tāds, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām saņemtu godīgu un tādu pašu attieksmi visā Eiropas Savienībā. Paldies Katrīnai! Arī man daži tādi ir personīgi vērojumi. Gribētu atgādināt, ka šo pēcpusdienu mēs eh, runājam tādā, par ļoti precīzu jautājumu, un tas ir ietekmes izvērtējums. Un, uh, pētījums no parlamenta puses mums tā tad iespēja ķerties pie pašiem pamatiem, bet mūsu darbības lauks ir, kā jau es to ieskicēju. Šķiet, ka eh, mani kolēģi un arī jūs, eh, pētniecības centrs, jūs esat eh, centrējušies tam lietām, kas ir vissvarīgākās šajā ietekmes izvērtējumā, un Varbūt, ka es runāšu par to pašu, bet m, citā griezumā kā referents. Jo šīm ietekmes izvērtējumam būs ietekme arī uz tālāko likumdošanas darbu. Tātad par šo tvērumu darba lauku jūs jau daļai atbildējāt. Jūs teicāt, ka proporcionātots princips nosaka, uh, kā, teiksim, viesnīcas un citas ēkas, kas tiek būvētas, piemēram, tās, kas ir šajā ietekmes izvērtējumā, bet kas vairs nav no direktīvas ietverumā. Tādēļ ir jāpārdiskutē šis darbības lauka jautājums. Un ir žēl, mēs saprotam šo proporcionāls principu un tā pielietojumu, bet mēs neredzam, ka tas precīzi tiktu attiecināts uz uh, šo sektoru, kas ir darba laukā. Mēs redzam, ka mēs izņemam kaut kādu sektoru sārā no darbības lauka, jo tur uh, proporcionāls princips varbūt nozīmē, ka un, um, tur ir daudz pārkāpumu, bet uh, šajā ietekmes vērtējumā šķiet, ka komisija veic kaut kādu arbitrāžu ekspostu, ja tā var izteikties. par eh, plašām eh, konsultācijām ar eh, pilsoņiem, pilsoņu grupām, arī barometru. Man daudz mulsina, ka nav no pilsoņu viedokļa apskatīt šī invaliditātes situācija, kā tātad no pilsoņa viedokļa tas ir jo Eiropēdometrs uzdod jautājumus, lai Eiropas pilsoņi, teiksim, hierarhijā norāda tos sektors, kuros vissvarīgāk nodrošināt pilnīgi perfektu pieejamību, bet uh, vajadzētu prasīt, lai tieši tie, kas ir šo īpašo vajadzību kategorijā, lai viņi kategorizāciju veic. Un nezinu, vai komisija ir ņēmusi vērā kaut kādā veidā uh, to pilsoņu vēlmes. Uh, viedokļus eh, vai nu tiešā veidā, vai tīri individuāli ar viņiem konsultējoties eh, šajos jautājumos. Man šķiet, ka mēs īsti labi nesaskatām, kādi konkrēti elementi ir šajā ietekmes izvērtējumā un eh, komisijas ierosinājumā, un kāda ir bijusi uz tiem ietekme tieši no šo mm, personu invalīdu puses. tie, kas šobrīd atrodas šādā speciālo vajadzību situācijā, nav tie, kas tajā būs, teiksim, varbūt rītā, un jebkurš no mums, teiksim, var kaut kādā brīdī tik, eh, tikt skarts un nonākt šādā situācijā, eh, teiksim, ka mūsu kaut kādas funkcionālās iespējas tiek ierobežotas vai skartas. Uh, Un tāpat arī jautājums par MVU, kas, man liekas, ir ārkārtīgi strateģiski svarīgs uh, mūsu komitejai un ļoti strateģiski būtisks arī uh, šīs likumdošanas iniciatīvas uh, mērķi nolūkos, lai maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu iespēja piedalīties šajā Eiropas, ne tikai nacionālajā tirgu, tātad, lai arī konkurences ietvaros attaistītos šie mazie vidēji uzņēmumi un. Uh, Man šķiet, ka žēl, ka šajā ietekmes izvērtējumā nav tādu MVU kopieguvumu izvērtējums. Es domāju, ka darbā, ko mēs veikcam, veiksim pie šīs direktīvas, jums ir taisnība. Norādot, ka jā, mums jātieks ar ekonomiskajiem partneriem, bet tepat laikā jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz MVU situāciju. Varbūt, ka jābūt pat tādiem proaktīvākiem ar viņiem, jo, zināmā mērā, šis MVU sektors ir pieredzes, ka viņiem ir savi tirgi, varbūt tādi vietējāki, un eh, šī, šai parlamentu likumdošanas institīvai ir jābūt kaut kādai tādai lietai, kas ļauj tiem, kas, eh, teiksim, vēlas virzīties uz priekšu šīs eh, direktīvas ietvaros, bet varbūt arī jāplīdz tiem, kuri to nesaskata vēl sākumā. Vienu mirklī gribētu atgriezties pie jautājuma par CE marķējumu, jo jāatzīst, ka neizprot to īsti labi. Un es gribētu vēl pievienot vienu elementu, ko jūs jau laikam minējāt, ka bieži vien patērēt nesaprot, kas ar šo marķējumu CE ir, jo gal galā ir trīs eh, jēdzieni šim, šim marķējumam. Lielākam vairumam cilvēks nozīmē, ka tas ir izgatavots Eiropas Savienībā. Un nevis, eh, ka eh, tas atbilst Eiropas Savienības drošības normām, bet ka tas ir ražots Eiropas Savienībā. Bet, principā, tas nozīmē, ka tas atbilst Eiropas Savienības drošības normām. Uh, Un mēs gribētu arī, lai tas būtu šīm pieejamības normām. Tātad jā, varbūt jautājums par šo EC e marķējumu. Labi, tas nav no šīs direktīvas pamatmēķis, bet ir jāsaprot šo dubulto, tā teikt, neskaidrību. Varbūt Un par to, jā, mēs runāsim parlamentu diskusijās par pašu tekstu, par pašu dokumentu, bet eh, varbūt, ka marķējums CR kaut kāda papildus logo būtu nepieciešams, varbūt, ka kaut kādu nelielu zīmītu marķējums, ka varētu noraidīt, tas varētu būt interesanti arī eh, personām ar īpašām vajadzībām. Tātad, lai tā būtu atbilstība nevis tikai drošības prasībām, bet kaut kam plašākam. Bet tas nozīmē, ka visiem kolēģiem pie visām visiem dosie būs jāorientēs tā virzienā, jo kā lai mēs piešķiram šim maķējumam CE citu nozīmi arī piekļuvas ziņā, jo tādā gadījumā tas būtu jātiecina arī uz citām jomām. Tā tad eh, noslēgumā gribētu izteikt vienu domu, ko daži no jums arī minēja, bet kas ir tāds būtiski svarīgs. Un tas ir jautājums par datu uh, aktuālumu, vecumu, Mēs eh, visi zinām, ka tas, ka šie dati ir novecojuši, jā, veidojas tāds eh, laika sprīdis, eh, tāda nobīda laikā. Starp to brīdi, kad mēs šo tekstu pasūtījām un kad viņš beidzot ir saņemts. Varbūt jākoncentrējas uz jaunajām uh, tehnoloģijām vai, teiksim, direktīvas ietvaros jākoncentrējas uz jaunajām direktīvām un tāpat laikā izmantojot datus, kas ir 3-4 gadus veci. Un, piemēram, ja mēs skatāmies uz uh, viedu telefonu, kas ir viens no tādiem mēķu objektiem šajā direktīvā, es saprotu, ka šo viedu, viedu telefonu mēs nedaram to pašu, ko mēs darījām pirms 3-4 gadiem. Tātad šodien mēs ar šo vietu telefonu darām citas lietas, un uh, arī direktīvai prasīs laiku to piemērot, tad varbūt pēc dažiem gadiem mēs vēl kaut kādas citas lietas jau ar šiem vietāluņiem darīsim. Es saprotu, ka šobrīd ir grūti paredzēt, ko mēs darīsim ar, teiksim, vietāluņu pēc dažiem gadiem, bet man ir bail, ka pēc dažiem gadiem mums jau būs tādas divas nobīdes laikā. Tātad pirmā būs starp eh, šo pētījumu pētījumu pasūtīšanu šodien, un tad nākamā nobīst ir šodien, un uh, to brīdi, kad direktīva stāsies spēkā, un tāpēc es nezinu, vai mēs varam teikt, ka jā, ka mums būs vienkārši četri gadu kavēšanās. Domāju, ka mums būs astoņi gadi, nevis četri gadu kavēšanās uh, no šī momenta, kad uh, pētījums tika veikts, un tad gala punktā. Es gribētu ierosināt tad prasīt mūsu parlamentu pētniecības šūniņai uzdot jautājumu. Vai jūs paredzat kaut kādu aktualizāciju veikt attiecībā uz šiem datiem? Es nesaku, ka jums tas ir jādara, protams, eh, šī aktualizācija, bet uh, Vienkārši gribētu dzirdēt jūsu atbildes jautājumu, vai tas būtu iespējams eh, kaut kādā laika termiņā, nu nepārāk tālā un ilgā, paredzēt kaut kādu metodoloģiju, lai mēs uh, nebūtu jau ar šo četru gadu kavēšanos, eh, jo tas, manuprāt, būs tā ļoti kaitīgi tālākai visai notikuma attīstībai, un, kā es teicu, tas jau pievienos vēl šo otro kavēšanos, kas būs saistīta ar teksta konkrēti īstenošanu. Nu, tā tad eh, tas, ko es gribēju teikt, tā kā mums vēl ir nedaudz laiks. Varbūt Eiropas komisija vēlas eh, rēģēt kaut ko vēlreiz teikt. Uh, uz uh, mūsu, uz manis teikto, tad es arī Eiropas komisijai varētu dot vārdu. Un, jā, es atvainojos, ka no sākuma nepareiz jūs pieteicis, tur bija cits personas vārds manos dokumentos uh, minēts, es atvainojos vēlreiz jums. Lielas paldies, ka devāt uh, vārdu man vēlreiz. Pavisam īsi par dažiem punktiem. Tik uzdots jautājums par uh, ietekmi uz vīdi un uz sociālajiem aspektiem. Tas ir ietverts ietekmes izvērtējumā. Sociālā ietekme ir ļoti pozitīva, ietekme uz vidi ir nemanāma. Pārējie punkti. Šie sociālie aspekti, kas iespējams nav ņemti vērā eh, pietiekami nopietni. Uh, un um, ko vēlas panākt ANO konvencija. Ar šo aktu mēs vēlamies noteikt noteikumus um, pieejamībai, precēm un pakalpojumiem. Un šeit mēs redzam, ka patērētāji ar īpašām vajadzībām, tātad uh, ar ierobežojumiem, gūs labumu no tā, ka viņiem būs pieejams plašāks eh, preču un pakalpojumu klāsts. Pa, tie būs kvalitatīvāki produkti un cenas būs zemākas. Tātad te ir skaidrs mērķis palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Iespējams, šis tiesība akts nebūtu eh, pieņemts, ja mums būtu šī ANO konvencija par cilvēkam ar īpašām vajadzībām. Nākamais punkts par uh, izmaksu un uh, procentāta uh, analīzi MVU. Šī analīze sākas 178. lapusē, un uh, ietekmes izvērtējumā ir ņemts vērā arī tas, kā tiks nodrošināti ietaupījumi tiem uzņēmumiem, kas jau ir veikuši kādus pasākumus. Mēs skatām tātad divus atšķirīgus uzņēmumus, kuri jau ir piemērojuši šādus noteikumus un kuri nē, un tad kā tas izpaužas izmaksās. Par datiem. Kā jau es minēju, esam izmantojuši pieejamos datus. Mums bija ļoti daudz divpusēju sarunu ar eh, invalīdu organizācijām, ar EDF, ar eh, citām organizācijām, ar eh, augsta līmeņa grupu invaliditātes jautājumos. Un Šīs ietekmes izvērtējums tiek izmantots, lai aprēķinātu, kā šī situācija izskatīsies 2020. gadā. Mēs redzam, ka pašreizējā sadrumstalotība noteikti pieaugs, kad dalībvalstis sāks īstenot ANO konvenciju. Tātad pastāv nepieciešamība rīkoties ātri. Attiecībā uz to, vai definīcijas vēl ar vien ir spēkā, vai tās ir gan aktuālas, Es varētu šeit kliedēt jūsu bāžas, piemēram, par vietāruņiem. Mēs sakām, ka um, patērētāja aprīkojums ar um, datošanas pakalpojumiem, kas saistās ar uh, telefonijas pakalpojumiem. Tas izklausās komplicēti, bet mēs to darām tāpēc, lai vietārunis uh, mūsdienu izpratnē arī pēc pāris gadiem uh, būtu uh, iekļauts šajā definīcijā. Lūk, šādu pieeju mēs esam izvēlējušies. Lielas paldies! Atgriezīsimies pie šī tēmata vēl kādu reizi. Tad, kad mums būs uh, paredzēta viedokļa apmaiņa, mūsu darba kārtībā tas jau ir iekļauts septembrī, un ziņojums tiks iesniegts oktobra sākumā. Pēc tam šo dosie mēs pabeigsim, iesniegsim grozījumus novembra beigās, un balsojums ir eh, paredzēts IMCO komitejā mazliet vēlāk. Lielas paldies! Šis bija pēdējais mūsu darba kārtības punkts. Nezinu, vai kaut kas ir paredzēts pie citiem jautājumiem. Tātad mums ir vienkārši jāvienojas par darba kārtību, bet jūs par to jau esat informēti. Mūsu nākamā sanāksme ir paredzēta 13. jūnija pēcpusdienā un 14. Eh, jūnijā gan no rīta, gan pēcpusdienā eh, parastajā laikā. Eh, jauku visiem vakaru!